Mesdames, Messieurs, Dāmas un kungi, es... sveicināti Eiropas parlamentā. Uh, Mūsu rīcībā ir tulkojums 23. Eiropas Savienības valodās. Un mēs esam dzirdami un redzami tiešraidē, mūs var Eiropas parlaments, tieši tāpat kā daudzi nacionāla parlamenti, ir atvērts sabiedrībai un viņu darbam var sakot internetā. Un es gribētu Eiropas savien, parlamenta budžeta komitejas vārdā sveikt jūs un jums pateikties par to, ka piekritāt ierasties šajā pasākumā, kurš ir ikgadējs un kurš dod iespēju deputātiem kuri strādā budžeta un finanšu komitejās, pa, mūsu parlamentos, pa augšpalātās, apakšpalātās. Valstīs, kas, valstī, kas nodrošina prezidentūru Eiropas Savienībai, nacionālos parlamentos, Beļģu parlamentā, senātā vai apakšpalātā. Uh, nodrošināt sekošanu mūsu darbam. Un es vēlos sacīt arī, ka 35 senatori un deputāti no nacionālajiem parlamentiem, kuri pārstāv 18 dažādus parlamentus, ir klātesoši. Tīpaši vēlos sveikt eh, budžetu un finanšu komiteju sīvadītājus no Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Spānijas, Ungārijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas un Slovākijas. Arī citas valstis, pārējās valstis ir pārstāvētas, tās pārstāv vicepriekšsētātāji vai deputāti. Mūsu šīs dienas sanāksme norit ļoti svarīgā brīdī Eiropas Savienībai. Starp pirms dažām dienām notikušo Eiropa padomi un Eiropas komisijas jūnijā sagatavojamo priekšlikumu. Eiropas uh, finanšu schēmai līdz 2020. gadam. Tātad pirms pāris dienām Eiropa doma pieņēma jauno procedūru, kurā aicinās visas dalība valstis daudz ciešākā veidā nekā agrāk koordinēt savu budžeta politiku un ekonomisko politiku. Un pēc dažām nedēļām, pēc pāris mēnešiem Eiropas komisija noliks mums uz galda savus priekšlikumus, lai sadalītu Eiropas Savienības budžeta kopumu periodam starp 2014. un 2020. gadu. Jūs zināt, ka Eiropas Savienības budžets ir pakļauts schēmai, kas ir sadalīta vairāku gadu garumā. Mēs esam periodām 2007. un 2013. gadam un gatavojamies uz nākošo periodu, kas būs līdz 2020. un mums likās nozīmīgi. Labi sadarbojoties eh, Nacionālo un Eiropas parlamentu budžeta komiteju priekšsēdētājiem, apmainīties viedokļiem par šo tēmatu brīdī, kas ir ļoti nozīmīgs. Piebildīšu vēl, ka mūsu parlamentu priekšsēdētāji, kuri reizi gadā sanāk eh, parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē, ir uzaicinājuši finanšu un budžeta komisiju vadītājus vairāk sadarboties. Un šī sanāksme notiek arī ņemot vērā šo aicinājumu. Mēs esam izsūtījuši zinām skaitu dokumentu, lai varētu sagatavot šo sanāksmi un organizēt debatas. Un par darba metodu runājot, es vēlētos jums piedāvāt pēc um, nelielās ievadrunas. Es došu vārdu Eiropas parlamentā 2012. gada budžeta referentē Balcanikundzei un pēc tam aicināšu ikvienu nacionālā parlamenta pārstāvi sniegt savu viedokli par tēmatu, par kuru mēs runājam šodien. Diskusiju turpinājumam. Pēc tam, kad visi parlamenti būs izteikušies, es jūs lūkšu aizpildīt šīs zilās uh, Eh, lapas šos formulārus tiem, kuri vēlēsies pieteikties debatēs, lai mēs varētu tās organizēt un ik viens varētu izteikties, kurš to vēlas darīt. Lai jums prezentētu debašu būtību daži vārdi. Mūsu valstis visas piedzīvo ļoti sarežģītu budžeta situāciju. Un Eiropas Savienība, kuras budžets tiek finansēt no, no nacionālajiem budžetiem, tieši šī paša iemesla dēļ ir sarežģītā situācijā. Naudas kļūst maz, un mums kā deputātiem ir jādomā par to, kā to labāk izmantot un kādā veidā kopīgi strādājot, mēs to varam vislabākajā veidā izmantot. Kādā veidā mums ir jārīkojas, lai izvairītos no dubultošanās, no izšķērdēšanas, kāda varētu pastāvēt starp izdevumiem, par kuriem ir izlemts Eiropas, un nacionālajos līmeņos. Kādā veidā mums būtu jārīkojas, lai jomās, kurās daudzas dalībvalstis tiek piešķir nacionālos līdzekļus, lai šie līdzekļi tiktu vislabāk izmantoti, teiksim, zinātniskajos pētījumos, lai varētu sasniegt kritisko masu, zem kuras efektivitāte nevar tikt garantēta. Citiem vārdiem sakot, kādā veidā mēs varam tērēt mazāk, jo ir jāatjauno budžeta līdzsvars, bet tur, kur izdevumi ir nepieciešami, gatavojot nākotni, un ir tādi izdevumi, no kuriem mēs nevaram izvairīties, kur ir nepieciešami, kā mēs varam tos pārvaldīt labāk, kā mēs varam mūsu nodokļu maksātāju naudu uh, vislabākajā veidā pārvaldītu. Un it īpaši, kā mēs varam vislabākajā veidā strādāt katrs savā darba vietā un visi kopā, lai nodrošinātu finansējumu kopīgajiem mērķiem, kādi mums ir visās Eiropas valstīs, kas esam sanākuši programmā kuru mēs dēvējam Eiropa 2020, jeb darbības plāns Eiropa 2020. Tā nav ne komisijas, ne parlamenta ideja, tā ir vienota politiska griba, ko pauda Eiropa padome, mūsu valstu valdību vadītāji, kuri to pieņēma šogad, eh, pagājušajā gadu jūlijā. Kādā veidā mēs to varam vislabāk organizēt? Eiropas Savienība sniedz savu devumu e, finansējot prioritātes programmā Eiropa 2020, un par to jums stāstīs sīkāk Balcānī kundze, bet varētu likties interesanti. Tas, ka ik viens no mums paskaidros, kā viņš vai viņa šīs programmas ņem vai neņem vērā. Pirms programmas Eiropa 2020 bija programma, kas bija pazīstama ar nosaukumu Lisabonas stratēģija, jo tā tika pieņemta 2000. gadā Eiropa padomē Lisabonā un attiecās uz periodu no 2000. līdz 2010. gadam, kas piedzīvoja pilnīgi izgāšanos. Šoreiz mums nav tiesību uz neveiksmi, mēs izkļūstam no krīzes, atsevišķas valsts vēl aizvien. Vien dzīvo krīzes situācijā, un mūsu pienākums ir jāveido, jānodrošina un jānostiprina nākotne. Un tāds ir mērķis programmai Eiropa 2020. Kādā veidā mēs to ņemsim vērā, kādā veidā mēs šeit strādāsim ar Eiropas budžetu, kādā veidā ik viens savā darba vietā mēģinās to vislabāk ieviest nacionālā līmenī. Un it īpaši noslēgumā es gribu norādīt, kā mēs varam vislabāk sadarboties, balstoties uz to, ka mūsu valdības pēdējā Eiropas padomē ir izlēmušas izveidot budžeta politiku un ekonomisko politiku koordinācijas programmas, ko var nosaukt divos vārdos Eiropas semestris. Turpmāk ik vienā mūsu valstī budžeta programma sāksies Eiropas semestra ietvaros un noritēs saskaņā ar Eiropas semestra ietvaros paredzēto. Eh, savāda lieta pauda vairāki parlamenti, vairāk no jums konkrēti, ka līdz šim, šajā procedūrā, par kuru izlēmuši mūsu Eh, valdību vadītāji, parlamentiem vietas nav. Eh, tie tiek uzskatīti, kā jebkurā gadījumā gada beigās Nacionālais parlaments nobalsos par eh, na nacionālo budžetu. Un nebūtu nav obligāti jāpiesaista parlaments no paša sākuma. Un tas iespējas, ko pauda vairāk no jums un ko es pilnībā atbalstu. Ir pilnīgi pretējs. Valstu parlaments ir jāpiesaista no pirmās dienas, jo parlamentā debats norit demokrātiskā veidā, atvērtā veidā un ar to brīdi, kad Eiropadomi iegūst jaunās pilnvaras, kādas tā, tā, tā, tā vēl nebija, noteikts eh, orientācijas politiskajām izvēlēm. Po, mums ir pilnīgi nepieciešams lai šīs eh, izvēles izgaismotu politiskās debatēs pirms tā, ties eh, tiek eh, izdarītas un apstiprinātas vai noraidītas ar balsojumu valstu parlamentos. Ar to es vēlos sacīt, ka daudzi no mums uzskata, ka Eiropas semestra procedūra, kādu ir izlēmuši mūsu valstu vadītāji, ir laba procedūra, bet tā ir jāpapildina, tajā ir jāievieš, jāpiesaista nacionālajie parlamenti. Un, manuprāt, viens no tematiem, kuru sakarā mēs varam apmainīties viedokļiem šodien pēcpusdienā, ir jautājums pēc būtības, kāda ir mūsu lielākie mērķi līdz 2020. Eh, gadam, bet arī kādu mēs redzam valstu parlamentu lomu kādā veidā tie varētu piesaist, tikt piesaistīti vislabāk šai procedūrai. Paldies jums, un tagad dodu vārdu Frančeskai Balcani, kura ir Eiropas parlamenta budžeta komitejas referente pār budžetu nākamajam gadam, un kura jums izklāstīs to veidu, kā parlaments gatavo Eiropas budžeta integrāciju lielajā programmā Eiropa 2020 un Eiropas semestrs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēd. Jūs jau norādījāt, ka šogad mēs darbu pie 2012. gada budžeta Eh, esam uzsākuši vienlaicīgi ar Eiropas semestra atklāšanu. 2010. gadā bija uh, Eiropas Savienībā, uh, eh, Eiropas Savienība cīnījās ar lielām problēmām, dažās dalībvalstīs bija nepieciešama stabilizācijas pasākuma, un ar Eiropas uh, semestri uh, ir noteikti divi liela strateģiski mērķi. No nu, vienas puses ir vēlme radīt instrumenti, kas ļautu Eiropas Savienības uh, ekonomikas politiku vairāk koordinēt un otrkārt uh, arī ļaut uh, skaidrāk uh, pārādīt uh, pievienoto vērtību, ko mums dod Eiropa. Eiropas semestris līdz ar to bija Eh, svarīgs atsaucas punkts mums gatavojot nākamā gada Eiropas Savienības budžetu. Ko nozīmē Eiropas semestris? Kā jau priekšsēžkungs norādīja, tas nozīmē eh, galvenokārt um, dalībvalstu un ES budžetu koordinēšanu. ES budžets ir ne tikai pārdalīšanas budžets, bet Stratēģisks budžets plašāka eiropeiska konteksta, eh, kontekstā, kur ietvaros jāņem vērā arī dalību valstu budžetu. Gatavojot tātad 2012. gadu budžetu, mēs esam izvēlējušies atjaunotnes pieeju, ņemot vērā ekonomikas ievirzīšanu apakaļ uz izaugsmas sliedēm. Uh, Nav vienkārši koordinēt ES eh, e budžeta sastādīšanu ar dalībvalstu budžeta sastādīšanu, jo e, procedūras ir atšķirīgas, bet mēs vēlējām panākt tātad prioritāšu noteikšanā un e, e, koordināciju. Tātad nevis formāli tik dikti, bet saturiski, strateģiski koordinēt šos budžets. Eiropas saimnības prioritātes ir ļoti skaidri noteikts. Mēs esam izstrādājuši šo attiecīgu kopīgo stratēģiju un parlaments ir par to izteicies. Stratēģija ir apstiprināta plašu vairākumu. Tā ir e ES 2020. gada stratēģija. Mēs vēlamies, lai tā būtu viengabalaina, lakoniska un lai mēs varētu panākt taustāms rezultāts ar šīs stratēģijas palīdzību. Taču tas ir iespējams tikai tad, ja mēs iesaistīsim veiksmīgi arī dalībvalsts un arī tās nesīs savu daļu atbildības par e ES 2020. gada stratēģiju. Protams, Eiropas līmenī eh, mm, ir eh, jānes galvenā atbildība, bet arī dalībvalstīm ir sava atbildības daļa. Un mūsu budžetam ir jābūt kā atskaits punkts, eh, pa, orientējoties pie kā var arī dalībvalsts savus budžets veidot. Uh, Neaizmirsīsim, ka e ES 2020. gada stratēģijas ietvaros ir paredzēta ar nacionālu reformu plāni, tādas izstrādāt un to visu tad koordinēt atkal Eiropas līmenī. E ES 2020. gada stratēģijas mērķi ir domāti arī kā e, ierosme tām, lai budžeta politika tikt veidot vidējā un ilgā termiņā, domājot ne tikai par nākamo gadu, bet garākā termiņā. Mūsu mērķi nedrīkst uh, aprožoties ar 12 uh, eh, mēnešu horizontu, bet ir jātiecas uz ilga, ilgāk termiņu plānošanu. ES budžets ir investīcija budžets. Ne tikai tādēļ, ka tīri formāli lielākā daļa ES uh, eh, budžeta posteņu ir investīcijas, bet arī pēc būtības un satura. Investīcija budžets nozīmē arī to, ka mums vajadzētu būt attiecīgo lēmumu dzinēju spēkam. Dalību valstīm būtu jācenšas eh, veiksmīgi apgūt ES finansējumu, lai uh, veicinātu savu tautsēmniecību. Bet eh, ar to nepietikt, bet ir arī jāsaprot, ka ES budžets ir veidots tā, lai tas kā svira iedarbotos uz, e, eh, uz dalībvalstu budžetiem. Un mums mēs esam noteikuši piecas uh, liels ambiciozas prioritātes. Pirmā ir nodarbinātība. Mēs cenšamies e, šeit e, tādu izaugsmas dinamiku radīt. E ES 2020. gada stratēģija ir tās galvenais instruments krīzes saku likvidēšanā. Un no vienas puses mums ir jāapzinās, ka ir obligāti jāveic budžeta taupības pasākumi, bet no otras puses e ES 2020. gada stratēģija nav jauns sākums, bet eh, gan reakcija uz krīzi un obligātiem taupības pasākumiem. Mēs vēlamies ar e ES 2020. gada stratēģijas palīdzību pārvarēt krīzes seks, tādēļ e, to jāsāk īstenot tūlīt pat. Mēs nedrīkstam izgāzt šo stratēģiju, e, piemēram, tādā veidā, ka dalībvalstis izrādītu negribību konsolidēt savus budžets. Izaugsmu un nodarbinātību nav no iespējama bez investīcijām. Uh, investīcijas vērsts tātad uz darbvietu radīšanu, bet arī uz vispārīgu un profesionālu izglītību. Galvenokārt mēs vēlamies labāk nodarbināt jauniešus, kas ienāk darba tirgu, bet arī pārējos. Eiropai nāk saskarties ar asu konkurence no citiem pasaules reģioniem, kas spiež mūs kļūt dinamiskākus un modernākus, modernākiem. E, es tradicionālo politiku, politikas darbības jomas uh, ir uh, daudz ko vēsturiski nozīmējušas, bet tagad uh, ir jāturpina un Nacionāla parlamenta atbalsts ir obligāti nepieciešams, kā jau sacīja, tātad arī e ES 2020. gada stratēģijas īstenošanā. Jājautā, kuros līmeņos ir vajadzīgi uh, konkrēti pasākumi, lai pilnveidotu dalību valstu un ES budžetu koordināciju, Mēs vēlamies uh, veicināt investīcijas, radīt jaunas iespējas, un to izdosies darīt tikai, ja ES un nacionālie dalībvalsts līmeņi efektīgāk nekā līdz šim sadarbosies. Tādējādi mēs pavisam ar jaunas iespējas mūsu pilsoņiem. Paldies, tagad sākam diskusijas. Un uh, vārdu došu mūsu draugiem no nacionālajiem parlamentiem. Man šeit ir divi dokumenti divas papīra lapas. Sākumā Bēļģijas pārstāvis. Vander Meršs kundze no senāta gribēja uzstāties. Nu, dod vārdu tiem, kas uh, prasa un kas grib izteikties. Labdien! Esmu ļoti iepriecināta, ka varu uh, šodien tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem un uh, runāt par uh, šī brīža vienu no lielākajiem izaicinājumiem, kā mēs varam koordinēt budžeta politiku. Nacionālo budžetu koordinēšana ir uh, sasniegusi uh, izdarāmā robežas, un tā vietā mums ir vajadzīga ciešāka sadarbība ar Eiropas mērķi, ar Eiropas izaicinājumu. Šodienas uh, pasaulē. Tam ir jābūt mūsu mērķim. Eiropas a, Savienība ir a, jāvērtē kā būtiska prioritāte, mums ir jāizsmeļ a, tās ekonomiskais potenciāls. Un runiet par to, ka iekšē tirgus integrācija jāsavieno ar sociālās dimensijas stiprināšanu Eiropā. Mums ir nepieciešama likumdošanas vienkāršošana Eiropas līmenī, lai rastu labāku pieeju finansējumam un arī atbalstam, kas skar e, eksportu un importu bez uh, birokrātijas. Birokrātija ir jāsamazina. Un uh, tagad par finansējumu Eiropas līmenī. Šobrīd būtu grūti vēl prasīt no dalībvalstīm vēl lielākus centienus, ievērojot budžeta problēmas. Un slogu sadalījums izdodot Eiropas obligācijas, kas varētu novest pie tā, ka nodokļu sloks uzņēmējiem uh, pieaug, tas nebūtu pieļaujams. Tātad dalību valstīm vispirms vajadzētu izvērtējumu veikt attiecībā uz izmaksām. Es uh, esmu viesu statusā šeit, bet es domāju, ka būtu jāizvērtē uh, izmaksas. Uh, nu, negribu, protams, ko pārmest jums. Tagad par uh, transakciju nodokli. Jāsaka, ka Bēļģija pieņemot likumu 2004. gadā ir jau norādījis, ka atbalsta šādu transakciju nodokļu ieviešanu un šī uh, likuma stāšanās spēkā. Protams, ir saistīta ar to, ka uh, citas valsts pieņemtu tādu uh, likumu, jeb būtu pat, piemēram, direktīvu pieņemta. Un vēl kāda lieta, uh, tā ir iedzīvotāju novecošana Eiropā. Dzīves ilgums nosaka to, ka ir nepieciešams trīs tēmas ilgtermiņā stratēģijā 2020. gadam ievērot. Pirmkārt ir um, valsts parāda ātra samazināšana, tad efektivitātes uzlabošana un tad arī nākošais atbilstoši uh, pensiju vecuma izveidi. Mūsu valstī tie ir 65 gadi, un to vajadzētu arī fiskāli veidot ar uh, tā lai tas būtu atraktīvs solis uh, valstīs, lai uh, darbņēmēji Eiropas valstīs varētu būt arī mobilāki, lai pieaugtu mobilitāti. Kas nozīmē, ka uh, šī Eiropas likumu un, piemēram, arī pensiju tiesību jautājumu risināšanu. Es negribu vēl dziļāk pievērsties šim jautājumam, bet mums ir vajadzīga labāka koordinēšana nacionālajā a, finanšu tirgu jomā lai finanšu tirgi būtu ilgtspējīgi, jo šeit arī bija problēmas. Arī problēmas ar uzraucību bija. Mums ir nepieciešama arī koordinēšana, tas būtu uh, atbilstoši. Piemēram, tādā veidā, ka mēs tādu tā kā uh, publisku reitingu aģentūru Eiropā izveidot. Mums ir nepieciešama reitingu aģentūra Eiropas līmenī ar Eiropas noteikumiem. Un arī uh, ieviešot Eiropas pasi finanšu pakalpojumiem un produktiem. Protams, ka arī uh, Flandrijas tāds kolēģi vēlas iesaistīties. Tagad par, par jūsu pēdējo piezīmu uzraudzības uh, institūcija Eiropas uh, līmenī. Un uh, trīs uh, šīs institūcijas - bankas, uh, apdrošināšanas un finanšu tirgi. Šīs, šie trīs sektori par to runājot, eh, un arī pēdējo ideju, ko jūs eh, pieminējāt, proti reitinga aģentūra, tā ir eh, ideja, par ko tiek diskutēts arī Eiropas parlamentā. Un visdrīzāk, ka strādāsim pie šīs idejas. Nākošais finanšu komitejas priekšsēdētājs Spānijas senātā Žordivila Žordana. Es domāju, ka tas jāizrunā kataloniski. Paldies. Eh, Prezidente, eh, senadores, deputāti. Priekšsēdētāji, eh, deputāti, deputāti, senatori. Pirmkārt, priekšsēdētāji vēlos pateikties par šo uzaicinājumu uz šo sanāksmi, kas man pretī ļoti nozīmīga, jo pašreizēja ekonomiskā situācija visās Eiropas Savienības valstīs kā jau to norādīja referente Frančiska Balzāni, nepieciešamību pēc koordinācijas. Mēs pie tā nesam pieraduši. Un es domāju, ka ir ļoti piemērots brīdis šīm debatēm, kuru rezultātus mēs varēsim darīt zināmas mūsu parlamentiem mūsu senātiem un apakšpalātām. Un runa, stratēģija Eiropa 2020 ir ārkārtīgi svarīga. Tāda mērķa, kā darbvieta radīšana mūsu prāt, ir absolūta prioritāte stratēģija 2020. Tāpat arī šeit ir runa par to, ka ir E, jādomā par to, kā mēs varam palielināt jauniešu nodarbinātību, tāpēc, ka šobrīd ārkārtīgi augsts ir bezdarba procents jauniešu vidū, tāpat mums ir jādomā par nodarbinātību kopumā. Uh, Un tāpēc mēs e, atbalstām pirmo mērķi, kas ir darbvietu ražīš, radīšana. Otrais mērķis būtu konkurēt spējīgiem, padarīt Eiropu par konkurēt spējīgu, efektīvāku. Un šeit ir divi nosacījumi, kas ir ārkārtīgi būtiski, kas ir iekļauti stratēģijā 2020, e, kas ir inovācijas attīstība, piešķirt pievienoto vērtību mūsu ražojumiem, lai tie būtu efektīvāki, konkurētspējīgāki. Šeit ir nepieciešama inovācija un lai Eiropas e, darba vietās būtu nozīmīga inovāciju līnija. Tas arī notiek daudzās jomās Eiropā. Un tāpat ir ļoti nozīmīgi un tiek arī runāts šeit. Tā ir izglītība. Lai nebūtu uh, Eh, augstāks eh, skolu nebeigšanas līmenis par 10%, un mums ir jādomā arī par pieaugošo augstākās izglītības ieguvēju skaitu, jo izglītotāki cilvēki var palīdzēt visai sabiedrībai dzīvot labāk. Un visbeidzot, vēl viens elements, kas ir ļoti nozīmīgs lai gūtu investīcijas infrastruktūrās. Eiropa ir investējusi ļoti daudz infrastruktūrās, tā ir palīdzējusi veidot daudzām valstīm. Un šobrīd ar samazinātiem budžetiem tas, nozīm, tas prasa no mums vairāk, taču mums šis jautājums ir jāpadara prioritārs gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Investīcijas, kas eh, ceļ konkurētspēju un eh, produktivitāti. Un konkrēti Spānijas gadījumā ārkārtīgi būtiski ir dzelzceļa koridori e, kravām. Jo Spānija praktiski 60% eksportu novirz uz Eiropu, un mums vidusjūras koridors ir ārkārtīgi nozīmīgs, tāpat arī Atlantijas koridors, un tā ir prioritāte Spānijai, un ir nepieciešams, lai parla Eiropas parlaments sadarbotos eh, šajos projektos, kas attiecas uz kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, lai varētu uzlabot gan nodarbinātību, gan konkrētu spēju, gan produktivitāti. Pirms plašām nedēļām notika sanāksme Budapeštā, kurā arī Ungārija runāja par nepieciešamību investēt savos uh, kraud, uh, eh, kravas dzelzceļu tīklos. Un es domāju, ka šobrīd, kad mēs visi runājam par budžetu, ja es tā drīkstu teikt, korekcijām, ir tendence samazināt investīcijas infrastruktūrās. Manuprāt, tā ir ļoti nopietna kļūda, un mēs palaistu garām iespēju veidot Eiropu konkurēt spējīgi, un mēs te drīkstam aizmirst tādu nozīmīgu infrastruktūru kā dzelzceļš. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, senāt priekšsēdētāji! jūs tik tiešām eh, aizskārāt ļoti jūtīgu un svarīgu punktu. Mums visiem ir jāveic neiedomājams eh, budžeta ekonom, ekonomizēšana un jādomā, kā mēs varam izvairīties no sarežģītas situācijas nākotnē, it īpaši par to, ko mēs saucam reģionālie fondi, kohēzija fondi, kas ir ar ļoti nozīmīgu lomu, pat tādā valstī kā manējā, kā Francijā. Viena trešā daļa e, valsts investīciju tiek e, finansēts no reģionālā fonda. Ir jāpārliecinās un jānodrošinās, ka šī nauda tiek pareizi un labi iztērēta un uh, netiek eh, upurētas investīcijas eh, nozīmīgās jomās. Un tagad es dodu vārdu Pāvelam Hantam, kurš ir Polijas parlamenta budžeta komisijas priekšsēdētājs. Atvainojiet, ja es jūsu vārdu slikti vai nepareizi izrunāju bet tā ir Polija, kura nodrošinās Eiropas eh, prezidentūru otrajā pusgadā šogad, un ar kuriem mēs runāsim par nākamā gada budžetu. Lūdzu, jums vārds. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie. Paldies, priekšsēd, dāmas un kungi. Mm, šī man šķiet svarīga un interesanta debate par uh, ekonomisko un budžetu politiku koordinēšanu. Un tagad mazliet polijas perspektīva, polijas skatījums uz šiem jautājumiem. Eiropas semestrs ir viens no veidiem, kā uzlabot e, ekonomisko pārvaldību Eiropā. Tas ir atbalstāms mērķis e, dalību valstu un es līmeņu budžeta un ekonomiska politika koordinācija šķiet neizbēgama. E, tāda ir mācība no ekonomiskās un finanšu krīzes. Mums ir jācenšas pārvarēt dalījumi Eiropas Savienībā, Eiropa pakta un Eiropa plus pakta. Atvērtā daba, atvērtā, e, atvērtība ir, ir apsveicama un tas viss palīdzēs mūsu ekonomikas uh, e, konkrēti spēju Eh, stiprināt. Polija vēlas aktīvi piedalīties ES konkrētas spējas celšanā. Pasākumi, kas ir vērsts uz ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu un stabilitātes pakta uh, efektivitātes uzlabošana ir apsveicams, tas palīdzēs mums arī panākt e ES 2020. gada mērķis Polijai. Ir arī dzaņā konsolidē savu valsts e, finanšu joma un struktūrāls e, reformas jāpātrina. Kaut gan Polija nav Eirozonas valsts, Eirozonas nestabilitāti izjūtam arī savā valstī diezgan. Tādēļ Eirozonā efektīva darbība ir Polijas un arī citu valstu interesēs. Tādēļ mums ir jāstiprina izaugsmas un stabilitātes pakta preventīvie pasākumi. Tajā skaitā jāuzlabo valsts pārādu uzraudzības mehānismi. Datiem ir jābūt salīdzināmiem, ir jānodrošina lielāka caurskatāmība. Mums jātiecas uz vienādiem noteikumiem, kā izvērtējam dalībvalstu uh, uh, budžeta pasākums un arī uh, pensijas reformu, kas jau sākt vairākās dalībvalstīs. Paldies! Es gribētu paust uh, tiešām abrēnu, ka uh, Polija bija vienīgā 27 ES dalību valstīm uh, pasaules ekonomiskajā krīzē, un tajā pašā laikā nesamazinājās NKI, un tagad pat ir neliela izaugsme. Tā tad ir jāmācās arī no polijas piemēra. Un tagad Masīmo Karvalja vicepriekšsēdētājs budžeta komisijā Itālijas senātā. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Kā jau mēs um, dzirdējām, iepriekšējo runātāju teiktajā Runa iet par to, ka jākoordinē labāk um, dalībvalstu centieni divos līmeņos un būtiski būtu uh, darīt sekojošo. Nu, pirmām kārtām pavisam noteikti tas ir nepieciešams reformu plānu līmenī uh, Itālijā. Šodien uh, tiks uh, pieņemts nacionālais reformu plāns un tajā ir iekļautas dažas ļoti nozīmīgas tēmas. Uh, kas uh, ir vērsts arī uz uh, stratēģijas 2020. gadam ES izpildi, tā kā to ES ir plānojusi. Runa iet par izaugsmi bez uh, deficīta. Un, ja es to pavisam tā īsi varētu apkopot, tad praktiski nu, runa iet par dažiem tādiem uh, plāniem, ko es gribētu piecās daļās uh, sadalīt un prezentēt. Nu, pirmkārt ir uh, valsts budžeta konsolidēšana. Mēs esam jau o, lielus panākums, ievērojams panākums sasnieguši, ja mēs raugamies uz vispārējo situāciju. O, 2012. gadā mēs gribam o, sasniegt līmeni, ka tas valsts parāda ir mazāk par 3%, un pagājušā gadā mums bija 4 līdz 5% un mēs gribam um, 0,6% samazināt. Un tas arī būs apmēram tik daudz mazāk, cik eh, iepriekš tas bija plānots. Un valsts izdevumi tiks samazināti. Nu, praktiski ļoti būtiski, ja mēs eh, runājam par NKI, tad samazinājums būtu ļoti liels. Nākošais ir ražīguma pieaugums un arī par uh, konkurētspējas pieaugumu. Mēs gribam, lai pieaugtu uh, lai labāk algas piemērotu uh, darba ražīgumam. Un nākošais tik runāts par nodarbinātību un darba tirgu. Arī tas ir ļoti nozīmīgs izaicinājums. Jo šeit uh, pārsvarā mēs runājam par jauniešiem, it īpaši arī situāciju dienvidos. Un tad, protams, arī uh, vienkāršošana. Mums uh, ir uh, vēl vairāk. Uh, jāveic pasākumi, kas ir vērsti uz ekonomikas un ekonomiskās darbības atvieglošanu. Nākošais jautājums ir inovācijas, jeb jauninājumi. Šeit jārunā par diviem līmeņiem. Pirmais varbūt ir vienkāršāk koordinējums. Šeit ir jāizmanto kohēzijas fonda līdzekļi. Par šo jautājumu runājot, jāsaka, ka mēs uh, īpašus centienus pielietojam, lai labāk koordinētu dažādo reģionu iespējas. Mēs runājam par strateģiski nozīmīgām infrastruktūrām un uh, dažādo institūciju darba koordinēšanu. To institūciju darba koordinēšanu, kas ir atbildīgas par uh, šo darbu veikšanu. Runiet par to, ka līdzfinējums jāveido tā, ka uh, tiek vienkāršot nacionālo un ekono, Eiropas ekonomikas uh, programmu īstenošana. Bet dažkārt ir problēmas ar uh, stabilitātes pakta noteikumu īstenošanu reģionālā līmenī. Dažkārt ir līdzekļi, bet nav iespējas to izmantot it īpaši stabilitātes faktu pakta noteikuma ievērošanas dēļ, un tas kavē investīcijas. Būtu labi, ja Eiropas parlaments šeit arī varētu izvērtēt, vai nevar izmantot citas formas tādai mērķu orientētākai investēšanai un lai pātrinātu arī izmantošanas iespējas, it īpaši laikā, kad uh, līdzekļu nav daudz. Un es domāju, ka visiem tas ir ļoti uh, nozīmīgs mērķis, jo šeit mēs redzam praktiski šo bumeranga efektu. Tādā izpratnē, ka uh, esam ļoti atkarīgi no šī stabilitātes fakta un līdzekļiem. Paldies! Paldies tagad Vosgaņāna kungs. Ekonomiskās komisijas priekšsādātājs Rumānijas senātā. Es gribētu koncentrēties uz debatēm par nacionālo budžetu. Protams, Rumānija pilnībā atbalsta programmu 2020, bet visas valstis atbalstīja arī Lisabonas stratēģiju, un rezultāts nebūtu nebija tāds, kādu mēs to gaidījām. Līdz ar to ar atbalstīšanu vien nav pietiekami. Mans uzskats ir tāds, ka viena no Eiropas semestra galvenajām lomām ir katru gadu izvērtēt, kā norit stratēģija 2020. Tā ir pat Eiropas semestra galvenā loma. Otrkārt, šeit mēs ļoti daudz runājam par nodarbinātību, konkurētspēju un tā tālāk. Es domāju, ka ja mums ir jāizstāv budžeta aktīvā loma. Visi instrumenti, kas mums ir valsts palīdzība, PPP, e, privātā publiskā partnerība, publiskās investīcijas, Eiropas fondi, instrumenti investīcijām un tā tālāk. Un lai uzsāktu šādu filosofiju par aktīvo valsts lomu, lai varētu piesaistīt privātos investorus svarīgos eh, nacionālos un Eiropas projektos. Taču, runājot par lietu pēc būtības, es domāju, ka vajadzētu mazliet grozīt iekšējo pieeju budžetam. Mums ir jātiecina uz visiem valstu parlamentiem un valdībām uzdevumu veidot īpašu ziņojumu par budžetu projektu pār stratēģijas 2020 ieviešanu. Piemēram, manā valstī valdība prezentē ziņojumu par makroekonomiskajiem rādītājiem un e, vispārīgo ekonomikas situāciju, bet būtu nepieciešams īpašs ziņojums par stratēģiju 2020 pār ekonomisko pārvaldību un tā tālāk, lai varētu labāk izvērtēt un uh, precīzi norādīt pieju pa šiem jautājumiem. Un vēl domāju, ka veidot kopīgu metodiku, jo ik viens budžets ir atšķirīgs, uh, Es nezinu, kā mēs varētu to visu savietojumu skatīt, ja metodas ir visur at atšķirīgas. Un ļoti grūti veidot koordināciju budžeta, ja ik vienā valstī ir atšķirīgs ienākums no IKP procents, sakot ar 32 manā valstī līdz 48 citās valstīs. Ir ļoti grūti salikt kopā un izveidot kopīgu stratēģiju un salīdzināt izdevumu struktūru, ja ir tik atšķirīgi ienākumi no IKP, jo manas valsts 32% ir grūti salīdzināt ar citu valstu 48%. Tāpēc mums ir jāveido ne tikai kopīgs principu un mērķu kopums, bet arī kopīga metodika. Un nākotnē varbūt labāks koordinācijas darbs ikvienas valsts kapacitātei, lai varētu mobilizēt finanšu resursus salīdzinām ar IKP, lai sasniegtu kopīgos mērķus. Paldies! Jūs pilnīgi pareizi norādījāt faktu, ka līdz šim šī ikgadējā tikšanās, kas notiek Eiropas semestri ietvaros, būs ar ļoti asketisku un taupīgu raksturu un ik viens ziņos, kā viņš ietaupa, kā viņš norīja rūgtās zāles vai sava veida gad, ikgadējs sots. Un mums eh, ir saviem vēlētājiem, pilsoņiem jārāda ne tikai, ka mēs sevi sodām, bet arī, kā mēs gatavojam nākotni. Līdz ar to šis būtu, e, šī būtu iespēja parādīt, kā mēs gatavojam nākotni, ne tikai kā mēs mazāk tērējam par pārtiku, ceļojumiem un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka ikvienā valstī finanšu ministri gatavojot gada budžetu prezentē tabulas, savu veidu prezentāciju, kas dotu iespēju saprast, kas gada budžetā dod iespēju finansēt programmu Eiropa 2020 vai lielos projektus, kas šobrīd nemaz tā nav. Un lielākajā daļā valstu nekas tāds nav paredzēts. Ir nacionāla jautājuma un pēc tam Eiropas jautājuma. Vajadzētu domāt par to, kā mēs varam abus saistīt kopā. Un, ja Eiropas semestris, ikgadējās tikšanās eh, lemj arī par nākotnes finansējumu, tad mums ir jādomā, kā mēs šos jautājumus paredzam valsts līmenī un Eiropas līmenī. Eiropas komisijā mēģina izvērtēt, kādas ir budžetlīnijas, kuras finansē Eiropa 2020. Un, Šobrīd tas bija tikai tāds prāta vingrinājums, un mums ir jāsaprot, vai mēs to varam pārveidot par politisku uzdevumu. Un pēc tam, kad esam bijuši Eiropas dienvidos, mēs dodamies atkal uz ziemeļiem un dodu vārdu. Zviedrijas parlamenta deputātam Džērenam Petersonam no Finanšu komisijas kolēģiums vārds. Herr talman!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 iespēja rēģēt, ja ir izaugsme dalībvalstīs, un līdz ar to arī es budžets uh, var palielināties un var atbalstīt uh, es budžetu. Un šodien uh, Zviedrijas budžetā mēs runājam par nākošā budžeta apmēriem. Tas ir budžets, kas ir vērsts uz stabilitāti, nodarbinātību, investīcijām, lai visu to varētu finansēt. Un ja mēs eh, izskatām makroekonomiskos aspektus 2011. gadam, tad mēs redzam, ka 4,6% pieaugums ienākumos, līdz ar to 0,3% pieaugums kopumā. 2012. gadam 3,8% izaugsmas un pārpalikums 1,8%. Ir plānot 2013. gadam, mēs plānojam 3,6% izaugsmi un pārpalikumu 2,8% apmērumā. Nu, pats par sevi tas nozīmē, ka ir ekonomiskā izaugsme, kas nozīmē, ka uh, budžets, arī es budžets uh, pieaugs, un tas ir tāds labs pamats, lai um, mēs uh, tiektos uz 2020. gadi par ilgtermiņu budžetu ES. Ir jābūt radikālām reformām. Mums ir jākoncentrē uzmanība uz izaugsmu, vēl vairāk uz attīstību un arī attīstības uh, iespējām izglītībā, uh, apmācībā un varbūt mazāk atbalstīt lauksaimniecību. Un es gribētu arī komentēt tos punktus, kā teik, šeit tika pieminēti par uh, transakcijas nodokli. Zviedrijā 80. gados bija līdzīgs nodoklis, un mums bija slikta pieredze ar to, lai šāds nodoklis darbotos. Ja mēs labi sapratām, tad tam jābūt ar visu pasaules līmeni, un praktik, praktiski nu visā pasaulē tādam jābūt. Zviedrijas uh, gadījumā, tur, kur uh, notika tā, ka vienkārši transakcijas um, tika pārceltas uz ārzemēm un, uh, nu, praktiski uh, fina, tad ienākumu, finanšu ienākumu kusa kā sniegs pavasarī, jo mm, daudzi uzņēmumi un uh, tie, kas veic uh, darījums bankās, vienkārši pārvietojas uz citām valstīm kas nozīmē, ka mums ir uh, uzmanīgi jāvērtē iespējas. Un dokuments, kas tiek izdalīts pirms šī sēdes, astotais un desmitais punkts, ir tādi, kuros vajadzētu izskatīt, kurus varētu izskatīt uh, precīzāk un uh, vajadzētu dziv, dziļāk to, tos pavārot, lai mēs varētu veiksmīgi uh, strādāt nākotnē. Jā, paldies! Paldies! Atcerēsimies visu, ko jūs teicāt, it īpaši par to, kā Zviedrija mācēja ilgā periodā uzturēt izaugsmi, samērā augstu izaugsmi, salīdzinot ar partneriem, un, protams, arī nu, tādu veselīgu izaugsmi. Dažas valsts, to starp arī mana, ļoti augstu vērtē Zviedrijas sasniegtos rezultātus, un mēs arī esam dzirdējuši par jūsu pieredzi ar uh, transakciju nodokli un arī mācībām, kādas var būt no Zviedrijas eh, pieredzes. Tā tad paliksim arī ziemeļos. Nākošais runātājs - Dānijas Folketinga pārstāvis Olsons Dīr. Le Folketing danois. Tātad Dānijas Folketings. Madame. Merci. Lūdzu, lūdzu øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at EU's strategier underbygger hinanden. Ir ļoti nozīmīgi, ka EES stratēģijas savstarpēji papildinās. 2020. gada stratēģija nozīmē, ka mēs gribam izaugsmi, stratēģiju, inovācijas, jauninājums, apmācību. Tie ir labi politiski mērķi, bet eh, nevienmēr tie tos atbalsta tie mērķi, kāda ir Eiropakt dokumentos, piemēram, pensionēšanās vecuma ierobežot un tā tālāk. Ja abas daļas savi, sevi, savstarpēji neatbalsta, tad būs sarežģīti sasniegt tādu labu rezultātu. Un līdz ar to diskusijas par Eiropas semestri ir nu, gluži centrāls, tām ir nozīmīga loma. Tādēļ uh, makroekonomiska nelīd, nelīdzsvarotība ir jāpārvar. Un ja to spēsim, tad uh, parlamenta priekšlikums par to, ka nodarbinātībai jābūt pirmajā vietā un par to, ka finanšu sektors kā indikators tiek iesaistīts tiks, vai nu, šis, šie jautājumi tiks plašāk skatīt un arī uh, labāk iesaistīt. Tad mums ir jāgarantē tas, lai tradicionālā finanšu līdzekļi palikt uh, mūsu rīcībā un tiktu attīstīti arī jauni. Es domāju, ka par to ir jāturpina diskutēt, arī raugoties uz ES budžetu. Manā izpratnē centrālais punkts ir tāds, ka ir jābūt arī uh, iespēja attīstīt nacionālo politiku. Uh, ES budžetā jārūpējas par to, lai 2020. gada uh, mērķi atspogļoties un būtu vairāk naudas pētījumiem, inovācijām un mazāk tradicionālajai lauksaimniecības politikai. Jā, protams, lauksaimniecības politika uh, pieder uh, pie visa, bet plašāk mums jāveicina pētniecība un inovācijas. Tad finanšu pakalpojumi. Arī par to jau tika runāts Šis jautājums jāskat arī padomē. Mēs varētu arī domāt, piemēram, par uh, vienādu uzņēmumu uh, nodokli. Jo atšķirības ir ļoti augsts. Uh, īrijā šie nodokļi ir ļoti zemi, kas nozīmē, ka notiek gluži tāda tā kā konkurence starp dalībvalstīm. Nākošais nozīmīgais punkts ir infrastruktūras projekti. Diskusijas notiek jau kādu laiku, Un uh, mēs neesam vēl uh, tālāk tikuši. Man liekas, ka mm, patiesi ir pienācis laiks saprast, ka nacionālajie līdzekļi diez vai pieaugs. Ja ES uh, budžets tiešām pieaugs, tad mums ir nepieciešams jauns, tā teikt, enerģijas avots. Paldies, paldies, kundze. Dodu vārdu tautietim Žanam Kobēram, kas pārstāv Francijas Nacionālo asamblēju. Oui. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt jūs tikko sacīto konkrēti, ka e, Eiropa vairs nedrīkst pievilkt. Jūs runājāt par Lisabonas stratēģiju. Jūs sacījāt, ka tā bija neveiksme, es nezinu, vai es tieši šo pašu terminu tagad izmantoju, un mūsu līdzpilsoņiem ir apnicis gaidīt brīnumu, kas nekad e, nepienāk, un tāpēc es domāju, ka mēs varam piekrist, ka ir zināms konsensus, es, e, bet jautājums ir, kā tad mēs varam līdz šim mērķim nonākt. Un uzreiz mums ir jādomā par to, kā varētu dalībvalstīs būt atšķirīgas pieejas šeit un apgalvot, ka tas var notikt tikai mazinot intervences budžetu, ir būt ļoti bīstam, jo tie ir e, tie no mūsu līdzpilsoņiem, kuri maksā un kuri atrodas vissarežģītākajās situācijās. Otrkārt, ja mēs uzskatām, ka atvesiļošanās notiek samazinot obligātos maksājumus, tad eh, samazinot obligātos maksājumus, nemazinot budžetu, nozīmē eh, un valsti ziedot ļoti daudz, un valsti, ko mēs un jūs, es un jūs ļoti labi pazīstam, ir šo eh, procedūru piedzīvojis. Tāpēc ir jautājums par līdzekļiem. Un vajadzētu izdarīt šo pašu jautājumu uzdot runājot par transferiem, jo mūsu valsts ir daudz domājusi e, gan par šiem jautājumiem meklējot atbalstus no pašvaldībām, gan no Briseles puses. Tāpēc ir ceļš ļoti garš, lai rastu vienu un otru vēlamu līdzsvaru. Bet, ja katra valsts tādu panāk, tad Es eh, tagad atsaukšos pēc šīs nelielās paškritikas eh, mazliet kritizēt Eiropas parlamentu. Tad, kad es redzot, redzu ambic, ambīciju summas, tad, kad mēs runājam par lauksaimniecību un lauksaim Francijā, uh, eh, uzskata, ka šai politikai ir jāturpina pastāvēt, jo Francija uzskata, ka lauksaimniecība ir viens no uh, mūsu Eiropas autonomijas nosacījumiem, bet kohēzijas politika, infrastruktūra politika, pētniecības politika, starp citu, pavisam nesen šeit bija sanāksme, tad, kad es dzirdēju ambīcijas infrastruktūra politikas līmenī, tad es jau teicu, mēs jau šeit esam iztērējuši visu Eiropas e, budžetu, un arī šeit mums ir zin, vajadzīga koordinācija, un mēs nedrīkstam tam vienmēr domāt, ka vienmēr maksās tikai citi. Ir jādomā par to, ko mēs paši arī varam šeit ielikt. Lūk, ar to es gribu aizstāvēt to, ka jāizvairās no jauniem, jaunas ieslīgšanas parādos eiro obligācijas. Par tām runājot, es gribu, lai tās eh, tiktu izmantots kā investīcijas. Un ja mēs tagad uzskaitām visas investīcijas no nākotnes pagātnē, tad varbūt mēs šeit saskarsimies ar ļoti nepatīkamiem pārsteigumiem. Paldies, eh, kolēģi un tautieti! Jā, nākotnes eh, investīcijas eh, pagātnē ir, ir šeit pats tagadnē eh, filozofisks jautājums, taču jānorāda arī tas, ka runājot par labu Eiropas Savienības budžeta izmantošanu un par skaitļu prezentāciju, runājot ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Jūs nosaucat labu piemēru, ko Eiropas komisijai ir paradums sacīt, ka, lai nodrošinātu visu transporta inf infrastruktūru precēm un pasažieriem un enerģijai un citām infrastruktūrām tie 100, 200, 300 miljārdu eiro e, tuvākajos desmit gados. Šie skaiti paši par sevi neko nenozīmē, jo visai enerģijas, visam enerģijas transportam e, ir jātiek autofinansētam, tur nav vajadzīgi valsts līdzekļi savukārt. Ir citas jomas, kurās ir jāiekļauj mazliet valsts naudas, tad, kad rentabilitāte ir daudz zemāka. Taču ir jāapzinās, ka de, politiskās debatēs lietām ir jābūt ļoti skaidram, kā jūs to norādījāt. Lūk, un tagad. Negrikungs no Luksemburgas finanšu komisijas. Paldies, prieksēdētāji, es domāju, ka veicināt finansējumu pētniecībā un attīstībā ir nozīmīgi. Bet es gribētu uzdot jautājumu 2014. 20. gada budžeta perspektīvu raugoties, ņemot vērā Japānas kodola katastrofu. Vai mēs esam pietiekoši domājuši par enerģijas jautājumiem? Tātad, kad mēs redzam, kā atomenerģijas aģentūrā pārēdz tās izmantošanas pieaugumu, un ja mēs pārēdzam to, ka sites enerģijas eh, izmantošana ir mazliet apdraudēta, tad vai eh, budžets eh, varētu tikt vairāk koncentrēts uz atjaunīgu enerģiju izmantošanu. Paldies, kolēģi! E, Tik tiešām šis jautājums sev ir jāuzdod tad, kad mēs domājam par 20. gada mērķiem. Un tagad mēs e, būsim beiguši uzklausīt šo parlamentu, valstu parlamentu pārstāvi kārtu un dosim vārdu vēl Gerkens kundzei, kura pārstāv Beļģiju. Mi, Paldies, priekšsēdētājkungs. Nu, varbūt es gribētu sākt manu uzstāšanos. Um, sakot, ka es saprotu jūsu bāžas, uh, kad jūs uh, runājat par nacionālajiem parlamentiem un to iesaisti procesos un arī Eiropas uh, semestra īpaši šajā procesā. Jo, nu, tas veids, kā valsts um, veido savus budžetus un uh, tad, kad tās uh, saskars ar uh, jautājumu no komisijas un arī uh, padomas, tad, nu, jā, uh, skaidro budžets, ko pieņem nacionālie uh, parlamenti, tas tā parasti notiek, un jāsaka, ka nu, tas nemaz nav vienkārši kā procesu pieņemt um, mums parlamentāriešiem, un tas nemaz nav uh, skaidrs uh, un uzreiz paši pašai saprotams redzēt, kādā veidā ir iespēja uh, orientēt nacionālo politiku uh, ar šo bāzi, kas uh, no uh, Eiropas līmeņa nāk, un mūsu parlamenta institūcijas patiesi nu, ir dažkārt noraizējušās, un tās diskusija, kādas mums ir ar mūsu valdībām, un arī ar uh, val, Beļģijas valdību, nu tā ir tagad pagaidu valdība, un uh, situācija ir, nu, teiksim, uh, samērā sarežģīta tieši šobrīd. Un es gribētu vēl uzsvērt to lomu, kādu Eiropas līmenī varētu uzņemties nacionālā politika atbalstot stratēģijas Eiropas Savienībai 2020. gadam mērķus. Mēs šeit ļoti labi redzam, ka ir absolūti nepieciešams uh, pārorientēt mūsu ekonomikas gan ražošanā, gan produktu veidā, kuri tiek īpaši atbalstīti, jo tie ir ilgspējīgāki un ekoloģiskāki. Tāpat arī būtu interesanti lielāku vērtību dot Eiropas budžetam tādā plašākā līmenī un arī nacionālo līmeni e, orientēt uz investīcijām. Investīcijām, kas ļautu attīstīties ekonomikai un arī investīcijām transnacionālā veidā enerģijas sektorā, transporta sektorā un tāpat arī atjaunīgā enerģija, energoefektivitāte un pārējie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Nu, katrā gadījumā Bēļģijā un reģionālajā politikā, ja mums nav šīs palīdzības un šīs orientācijas Eiropas līmenī, tad ir skaidrs, kā sasniegt šos mērķus, pat ja tie ir nu, ļoti skaidri un uh, mūsu politiskā izvēle tāda, kāda būs attīstīta ja nav šīs uh, globālākās uh, Eiropas politikas, tad būs uh, daudz sarežģītāk to sasniegt, jo ir nepieciešami tādi lieli līdzekļi tam visā kopskatā. Un bez tam tie jāskaņo arī, ir, arī ar kaimiņu valstīm. Esam norūpējušies a, par a, to, kas notiek ar Eiropas semestru un no otras puses ar ekonomisko pārvaldību un arī Eiropaktu ietveros. Tas nozīmē, ka investīcija, valsts investīcija vieta inovācijās, izglītībā, veselības aizsardzībā un apkarojot nabadzīgi, jo tas arī viss ir tajos mērķos ietverts, kāda ir e ES 2020. gadam, tātad, ka šīs valsts izdevumi tiek vērtēti kā investīcijas, nevis kā valsts izdevumi, kas apgrūtina budžetu. Jā, protams, ir nepieciešama caurskatāmīga, un, protams, ka tas viss ir jāietver un jāuzrauga, bet ir nozīmīgi vērtēt to, ka šis um, taupīšanas uh, periods un uh, investīcijas ilgtermiņā ir ļoti nozīmīgas arī valsts līmenī, lai sasniegtu tos uh, mērķus, kas varbūt būs rentabli tikai pēc daudziem gadiem. Un ties, tas ir saistīts ar dažkārt mūsu bažām un rūpēm, saskaroties ar konkurētspējas jautājumiem, mm, kas skar pensijas, investīcijas valsts izdevuma samazināšana. Un ir daudz noteikumu, kas ir jāievēro uh, dalību valstīm Eiropas kontekstā. Un uh, tas arī ir uh, jautājums, kur es domāju, ka politiskā uh, apmaiņa un uh, jautājumi, kāda ir starp ES un starptautisko sabiedrību, ļauj, nu varbūt uh, konkrētāk skaidrot, kas ir padarīts, uh, kādi ir mērķi, uh, nevis tikai uh, palikt pie liberalizācijas mērķiem un uh, samazinājumiem valsts uh, sektorā. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Visi nacionālajie parlamenti, kas ir pārstāvēti, ir varējuši izteikties un vēl ir. Uh, parlamentārieši no nacionālajiem parlamentiem pieteikušies, kas grib izteikties, un es domāju, ka mēs tagad varētu dot uh, vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Mūsu vidū ir Beres kundze, kas ir ekonomikas un monetārās uh, komitejas uh, uh deputāti, un viņi uh, aktīvi strādā ar Eiropas semestri jautājumiem. Un tas, kas uh, ir saistīts ar um, ekonomikas jautājumiem, tā ir budžeta komiteja šeit un ekonomikas un monetārā komiteja. Uh, ar šiem jautājumiem nodarbojas. Un uh, Bereša kundzei ir dažādas funkcijas, uh, viņa nodarbojas ar dažādiem jautājumiem. Viņa ir uh, uh, referente uh, par ekonomikas jautājumiem, un uh, mēs varētu viņu tagad uzklausīt. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām runājot par Nacionālo parlamentu kompetencijām. Šeit. Uh, Eh, mums ir tāds eh, divgalvains veidojums, bet tad, kad mēs runājam par ekonu komiteju, kuras, eh, kura nodarbojas ar citu daudziem jautājumiem, tā skaitā stabilitātes izaugsmas paktu, un kopumā tas viss ir sarežģīti. Ekonu komitejas ietveros. Man tika uzdot sagatavot ziņojumu, ko mēs saucam par iniciatīvu ziņojumu par Eiropas semestra iniciatīvu un procedūru. Tāpēc šobrīd mums nav ziņojums e, pār tā satura, bet šeit ir runa pār to, kā ar šo Eiropas komisijas iniciatīvu mēs varētu mēģināt ielikt kaut kādā ietvarā dalībvalstu budžeta diskusiju Eiropas semestrī un pārbaudīt, kā mēs varam strādāt viskopā. Zināms, skaits iniciatīva jau ir uzsākts gan Eiropas parlamentā, gan valstu parlamentos, lai politiski varētu izteikties tajā vai citā brīdī, jo tad, kad es skatos eh, uz darba kalendāru tāds, kas tas veidojas mūsu priekšā, Eiropas komisija gada sākumā, janvārī, E, noliks uz darba galda atsaucas dokumentu, kas būs ikgadējais izaugsmes pārskats. Šajā dokumentā ir zināmas neskaidrības vēl pagaidām, vai tas drīzāk būs, do, būs dokuments, kas e, ņems vērā to, kas ir noticis iepriekšējā gadā, vai tas noteiks ekonomiskās un politiskās orientācijas e, e nākamajam gadam. Man šķiet, ka šeit būs mazliet gan no viena, gan no otra, bet mums ir šie jautājumi jāapspriež gan ar jums šobrīd, gan ar Eiropas komisiju. Un balstoties uz šo dokumentu, Eiropadome, valstu un valdību vadītāji, pavasara Eiro padomē martā pieņēma to, ko, kam jābūt dalību valstu budžetā atsauc ietvaram, kas būs predefinēts ar šo Nacionālo reformas programmu palīdzību, kuras tiek izstrādātas ikvienā no dalību valstīm un par kurām es saprotu, ka jūsu intervences kapacitāti pirms dalību valstis šo programmu ir pašas iesniegušas, būtu Jā, es negribu iejaukties jūsu procedūrās, bet es saprotu, ka lietās, kas eh, jūs mobilizē, ir šī dimensija. Un es domāju, ka strādājot šeit Eiropas parlamenta budžeta komitejā, ir mums ļoti būtisks aspekts, kura sakarā arī mums ir jāsadarbojas, un konkrēti tas ir, kādā veidā pēc tam, kad mēs esam vienojušies par Eiropas Savienības stratēģiju dalībvalstu budžets varētu būt papildinošs eh, attiecībā uz šo stratēģiju, jo Eiropas Savienības budžets nav pietiekami nozīmīgs, lai varētu tikt izmantots kā pietiekama svīra, lai varētu uzsākt visas stratēģijas. Tikai viens piemērs - izglītības, izpētes un attīstības eh, jautājums. Ja mēs vēlamies tuvāko gadu eh, gaitā uzvarēt šajā cīņā, tad jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs diskusijās par Eiropas Savienības budžetu. Tās tie ir postiņi un kategorijas, kurās mums ir jāpiešķir liela nozīme, bet, ja dalība valstu budžeti orientējas uz pilnīgi atšķirīgu stratēģiju, tad tas var radīt nopietnas grūtības. Un Es domāju, ka krīze, ar kuru mēs saskaramies šodien, un Eiropas komisijas priekšlikuma Eiropas semestra sakarā mums uzliek par pienākumu aizvien vairāk gan rāst politiskās telpas, lai publiski diskutētu lielās eh, ekonomiskās eh, un politiskās vadlīnijas un pārdomātu par to, kā varētu veidot savstarpēju papildinošanos starp Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetiem no kurienes izriet priekšlikums izteikties eh, jūsu sanāksme, jūsu konferencijam, grib pateikties eh, priekšsēdētājiem Lamasūram par to, ka viņš man ir devis vārdu. Un pēdējais novērojums. Šodien redzot to, ka Eiropas komisijas garā veidoties Eiropas semestris tikai formālā veidā integrē parlamentāro dimensiju Un tāpēc es domāju, ka Eiropas parlamentam un valstu parlamentiem ir um, jāatrod tā vieta, kāda mums piekristu šajos procesos, un vēl jau vairāk tāpēc, ka šis process nav tikai tāds, kas uh, vedinātu uz birokrātiskām sankcijām, bet tā ir arī ļoti politiska telpa, tad, kad mēs runājam par budžeta politiku saturu, kas tiek īstenotas, un ja tās netiek diskutētas publiski un politiskās debatēs, tad es baidos, ka var tikt pakļauta riskam mūsu demokrātijas funkcionēšana. Lūk, tās ir tās dažas pārdomas, kuras es gribēju darīt zināmas jūs šajā um, pēcpusdienas konferencē. Paldies, Pervanš! Un visi labi saprata, ka ar šo Eiropas semestra procedūru tiek veidots kaut kas pilnīgi jauns budžeta projekti, budžeta priekšprojekti tiks pakļauti debatēm, diskusijām un spriedumam Briselē, bet Tas notiks Briselē, bet to neveiks Brisele. Citiem vārdiem sakot, tā nav komisija vai parlaments, e, kurš lems un spriedīs par nacionālo e, budžetu projektiem. Tā ir ikviena valsts, kuras spriedīs par citas valsts budžetiem. Tie ir mūsu 27 finanšu ministri, mūsu 27 premjerministri, kuri sanāks kopā un lems un svērs savu budžetu. Komisija sniegs atzinumu, bet eh, le, Eiropas instances nebūs lēmējis. To vajadzētu, lai ik viens saprastu. Tas nav Eiropas Savienības jeb komunitārs pasākums. Tas ir pasākums, ko veiks dalībvalstis, bet, un daudz jau norādīja, politiska problēma rodas tur, ka ja nav formālas, oficiālas eh, izteikšanās no parlamenta puses, tad ne, nevar būt publiskas debates un E, padomes orientācijas nebūs izraisījušas publiskas debatas uz sā, sācensības principa, un balsojums būs tikai orientējošs balsojums parlamentā. Un tas jau rada demokrātiskas leģitimitātes problēmu. Tas rada problēmu labam, e, labai funkcionēšanai tādiem lēmumiem, kas ir visu mūsu valstu politikas pašā centrā. Tāpēc mums ir jāmēģina saprast tas, kādā veidā mēs varam līdzēt un novērst šos trūkumus, šo līdzsvara trūkumu, lai visātrākajā veidā ieviest parlamentāras kontrolas, parlamentāru debašu principu. Un man priekšā ir dokuments, kas būtu jānosūta arī jums un ko ir sagatavojuši Eiropas komisijas dienesti, kur tabulā ir ap, norādīts no janvāra līdz jūlijam ar skaistu bultiņu dažādie Eiropas semestra etapi. Un parlamentu nav nekur, tas ir šokējoši, to, tas ir neiedomājami. Kā to sacīja jau Pērvānša Beresa, tas sākas ar Īgadējo Eiropas komisijas aptauju par izaugsmi, pēc tam debates un orien, vadlīnijas minis, finanšu ministru padomē, parlamentā, Eiropas parlamentā. Debats mums notiks, Eiropas parlaments debatē visu laiku, protams, bet šeit mēs šoreiz daudz runa par mūsu budžetu, bet par jūsu budžetu. Tālāk, martā ir Eiropa dome, un aprīļa vidū katrā valstī notiek nacionālo stabilitātes un konverģences programmu pieņemšana. Kā es saprotu, tas ir atkarīgs no katras valsts, bet tas jau varētu būt mazliet pār vēlu, jo Eiropa doma jau to būs apspriedusi. Un šeit, man šķiet, mēs saskaramies ar problēmu, kura varētu būt ļoti nopietna, jo mēs labi redzam, ka ja nenotiek plašas publiskas debatas konkrēti mūsu parlamentu, eh, parlamentos par uh, šīm nozīmīgajām izvēlēm, kas tiek izdarītas aizslēgtām durvīm un ko veic mūsu vadītāji, tad kaut kurā brīdī sabiedriskā doma sacelsies, un ja pieņemtie lēmumi ir patīkami, viegli un ļoti populāri lēmumi, tiek izdalīta e, nauda, visi ir bagāti, izaugsme ir 10% gadā, tādā gadījumā jā, bet e, tuvāko gadu laikā tā tas tomēr varētu nenotikt, un mums ir jāredz, kā mēs varam iesaistīties konkrēti valstu parlamenti, un kā tas notiktu sākot ar pirmo dienu, lai Visa šī procedūra kopumā noritētu caurskatāmi un tās rezultātā veidotos publiskas debates, e, kurās sava loma būtu ik vienam nacionālam parlamentam. Tālāk man ir atkal pietiekušies runātāji no valstu parlamentiem, arī maniem kolēģiem no Eiropas parlamenta ir tiesības e, izteikties. Mēs visi šeit esam vienlīdzīgi. Un es dodu vārdu Rumānijas pārstāvim Nitu Adrianam, kurš pārstāv budžeta komiteju. Monsieur le Président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu norādīt, ka mēs tagad esam pa pusēji, e, Eiropas semestrim jau pusceļā. Un šodien mēs runājam par starp parlamentāro budžetu koordināciju. Nesen notika debata par Eiropas par, eh, semestri jautājumiem Eiropas parlamentā, un es uzzināju, ka ir tā dēvēta konstitucionālā skaudība starp parlamentiem un valdībām, vai šaursirdība attiecībā uz Eiropas semestri. šīs dienas debatēm ir visi priekšnoteikumi būt efektīvai, dot savu pienesumu Eiropas ekonomiskajai pārvaldībai, lai gan Nacionāla parlamenta loma nebija Eiropas semestra sakrā sākumā pat pieminēta, kā jau tika teikts. Kā mans Itālijas kolēģis iepriekš pieminēja, 2020. gada stratēģijas mērķi ir tikuši iekļaut nacionālajās reformu programmās, ņemti vērā, kā arī e, konverģences un stabilitātes programmās kuras šomēnes eh, tiek prezentētas Eiropas komisijai. 2011. gads ir pirmais, kurā šīs š, eh, ir jānodrošina šo divu programmu komplementaritāte, viengabalainība. Iepriekš pat tām tika lemts pilnīgi atraut viena, eh, viena par vienu otras Rumānijā līdz māja beigām valsts valdībai ir jāprezentē uh, budžeta stratēģijā eh, laika periodam no 12. līdz 14. gadam. Parlaments izstrādā šo dokumentu uz eh, budžeta atbildīgumu likuma pamat, un tas ir pirmais posms debatē eh, parlamentā. Budžeta stratēģija konkretizē vidēji termiņa griestus eh, atsevišķām budžeta pozīcijām, ņemot vērā budžetu līdzsvarotība, eh, valsts parāda apsaimniekošana un cits aspekts. Mums ir arī neatkarīgi e, budžeta padome e, dibinātuši tā paša budžeta atbildīguma likuma pamat, kas atbalsta parlamentu šajā darbā tātad budžeta politikas plānošanas darbā un kas ir vērsts uz to, lai veicinātu uh, valsts finanšu ilgspējību un caurskatāmību. Budžeta stratēģija, uh, kopā ar budžetu uh, e, ekonomiskiem indikatoriem 12. gadā tiks jūnija mēnesī Rumānijas parlamentā debatēta. Uh, Tā būs iespēja arī pārliecināties, cik lielā mērā Eiropas 2020. gada stratēģijas mēķi ir atspoguļoti budžeta plānošanā. Un cik liela sinerģija nodrošināt ar Eiropas līmeni Eirozonā, parlamentu prakse budžeta jomā parasti ir pavasarī sarīkot orientējuši debatu, bet jānozīmē Eiropas semestra procedūra, tad Nacionāla reforma programma un stabilitātes programma un konverģences programma izstrāde ir dalību valstu e, valdības ziņā kopā ar Eiropas komisiju, kas prezentē priekšlikums un rekomendācijas. Nacionālo parlamentu loma netika ņemta vērā e, Eiropas pirmā, e, Eiropas semestra veidošanā vai plānošanā. Parlamentāras debatas dotu lielāku caurskatāmību procesam. Tādēļ es ierosinu iesaistīt Nacionāls parlaments Eiropas semestra plānošanā sākot no februāra pēc igadējā izaugsmas ziņojuma prezentācijas, arī pēc debatēm par nacionālām reformas un konverģences programmām. Šī debate, jā, nu tas ir priekšlikums Rumānijai, Katrai valstī tomēr ir savi noteikumi un procedūras. Tātad analizēja sektoru politiku programmas ietvaros, kuras apstiprina attiecīgās eh, Nacionāla parlamenta komitejas, komisijas. Eh, paldies! Paldies, paldies eh, par šiem ļoti konkrētajiem priekšlikumiem. Tos mēs varēsim vēlreiz izskatīt beigās. Un tagad Zviedrijas Svens Iriks Hukts. Nemāku īsti uh, to pareizi izrunāt. Bukt, saka runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribētu izteikties uh, Zviedrijas vārdā un runāt par Zviedrijas pozi pozīcijā, saka, ka valsts um, budžets, tas visiem ir zināms, ka uh, mums ir tāda ļoti restriktīva pozīcija par budžeta jautājumiem. Varbūt, ka ir tādi tā kā motīvi uh, aktuāli, lai to pasvītrotu, jo mēs pat labi nesam tādā sarežģītā brīdī. Lielākā daļa ES valsts saskars ar budžeta samazinājumiem, kas ir samērā drastiski gan nacionālajā līmenī, uh, Mm, gan arī jāsaka, tas skar visus Eiropas iedzīvotājus. Tas skar arī sociālo jomu, sociālai pakalpojumi tiek samazināti un arī cilvēki zaudē darba vietas. Tātad mēs atrodamies tādās tā kā krustcelēs kritiskā brīdī. Un ir arī uh, reakcija Eiropā un arī visā pasaulē. Šis ir dramatisks gads. Mēs redzējām cilvēkus izējām ielās, un tas notika gan trešajās valstīs, gan arī Eiropā. Bija daudz demonstrētāju, nu, burtiski tūkstošiem. Mums ir jā koncentrē mūsu uzmanība uz Eiropas a, pilsoņiem vēl vairāk, jo mēs tagad a, nevaram ignorēt šos jautājumus, mums jāpievērš šo jautājumu uh, risināšanai. Daudz jau runāja par to, bet mums ir jābūt uh, efektīvākiem. Uh, mūsu darbībās. Tāpat arī mums ir jākoncentrē mūsu uzmanību uz dažādām uh, jomām, jāpātrina dažas jomas un citas varbūt nedaudz jāpiebremzē. Jāpātrina darba vietu uh, radīšana uh, Eiropiešiem un jāpiebremzē tajās jomās, kas ir uh, atbalsts lauksaimniecībai un tur ietaupītie līdzekļi jānovirza uz darba vietu radīšanu. Mēs nevaram dalīt valsts pirmās un otrās kategorijas valstīs. Pilsoņi ir norūpējušies par ikdienu, par darba vietām, par bezdarbu. Un ir jābūt pavisam skaidriem attiecībā uz to. Tai jābūt ir lielai prioritātei izdevumos. Mēs nedrīkstam būt pasīvi vairāk nodarbinātības, labāki darba apstākļi, skaidrs skatījums, izglītība, um, apmācība, inovācijas, um, jaunās tehnoloģijas, uh, infrastruktūras uh, attīstība un arī pārobežu infrastruktūras attīstība. Mums ir nepieciešama efektīva stimulēšanas politika tādā izpratnē, ka mūsu uh, finansēm jābūt labi pārvaldībā, ir eh, jāinvestē ļoti precīzi, lai sarežģītos brīžus pārvarētu. Tāpat arī kopienas līmenī jārunā par to, ka jārada kopēja likumdošana finanšu jomā, kas līdz šim ir bijusi samārā, samārā tāda atturīga, jo Eiropieši negrib uh, maksāt velti. Mums jārunā arī par uh, starptautisko situāciju, uh, ir uh, tirgus, darba tirgus, sociālajie jautājumi, nodokļi, sociālā drošība. Eiropas uh, Savienības uh, projekts ir ļoti nozīmīgs. Jā, un um, dažkārt jautājumu nerisināšana izraisa neapmierinātību pilsoņu vidū, un um, mums ir jābūt uzmanīgiem. Paldies! Paldies, darbie kolēģi! Ungārija, bet tagad tā uh, Lašlo Šurjans no Ungārijas, viņš bija referents 2010. gada budžeta jautājumiem. Priekšsādātāja kungs, es gribētu tikai divas īsas piezīmes izteikt saistībā ar manu un iepriekšējā runātāja teikto. Protams, ka esmu mm, dziļi gandrīts par to, ka šī tikšanās ir organizēta. Tas nav uzdevums, kas būtu mums uzspiests, tas patiešām ir ļoti liederīgi, ka šeit tiekamies. Mana pirmā piezīme ir uh, attiecināta uz uh, priekšlikumu. Vairāk līdzekļu pētniecībai un jauninājumiem un inovācijām. Es esmu pilnībā viensprāts ar uh, šo domu. Es domāju, ka līdzekļi, kādi nāk no Eiropas uh, budžeta, varam izmantot tā, ka rezultāti sasniegtie būtu vēl labāki. Vēl labāk nekā, ja mēs līdzekļus atstātu tikai dalībvalstu līmenī. Jo dalībvalstis un ES kopā varētu pietiekam daudz līdzekļu iztiek, izdot šajā jomā, bet sadrumstalotības dēļ mēs tomēr nesam konkurētspējīgi ar citiem lieliem e, pasaules reģioniem, ar ASV vai Ķīnu un Indiju. Mums ir jāapvieno mūsu spēki, un tikai tad mēs uh, tiešām varēsim efektīvi uh, strādāt. Uh, jautājums ir arī par to, vai dalībvalstis ir gatavas atteikties no tā, ka tās viens pašas pārvalda izglītības un finansē izglītības un inovāciju politiku, vai dalība valsts atzīst šo nepieciešamību apvienot spēkus un vai akceptē šo domu, ka vairāk var panākt tad, ja mēs visi kopā strādājam. Un mans nākošais jautājums ir par kodolspēkstaciju atslēgšanu. Mums ir jākonstatē, ka ja mēs piešķirsim līdzekļus kodolspēkstaciju darbības pārtraukšanai, tad šeit runa ir par kodolspēkstacijām, kas to uh, tagadējā situācijā rada konkrētas briesmas ne tikai tai dalībvalstī, kurā uh, tās atrodas, bet visām dalībvalstīm. Un tas ir uh, pamatojums un arī attaisnojums šī uzdevuma veikšanai. Tātad mums vajadzētu uh, šeit eh, es līdzekļus izmantot šiem pasākumiem. Mūsu budžetā ir paredzētas tādas pozīcijas, kas atjaunīgo enerģiju veicināšanu ir uh, deklarējušas par vienu no prioritātēm un mērķiem, bet es gribētu šīs divas jomas atlīt vienu no otru, jo mēs esam dalītos viedokļos, uh, kas skar mūsu nostāju attiecībā uz kodols spēkstacijām. Ir grupas un cilvēki, kas domā, ka atomu kodols spēkstacijām kodolspēkstacijas ir ļoti uh, bīstams un ka vienīgais ceļš ir atteikties no to izmantošanas. Un tad ir tādi cilvēki, kas domā, ka mums nav vienkārši nekādas citas iespējas, kā tikai izmantot šo uh, pāreiz tehnoloģiju. Atjaunīgo enerģiju jomā es esmu drošs, ka uh, šajā plānošanas periodā mēs varēsim valstīm piešķirt vēl finansējumu. Paldies! Paldies, kolēģi! Mēs atgriežamies pie nacionālajiem parlamentiem un dod vārdu Alisijai Oličevskai, Polijas parlaments. Dziękuję bardzo. Šana... E, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Polija uzskata, ka ir ļoti nozīmīgi Polijas un Eiropas Savienības um, budžetam kohēzijas politika. Šī kohēzijas politika ir cieši saistām ar Eiropas Savienības attīstību un arī ar uh, valstu reģionu attīstību katrai dalībvalstī ir jānosaka savas prioritātes saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas ir katram reģionam, protams, vienmēr eh, paturot prātā stratēģiju 2020. Un ir jādomā par infrastruktūrām, transportu, tehnoloģijām, informācijām, komunikācijām un arī par kultūras potenciālu attīstību šajos reģionos un par radošās spējas veidošanu. Mums ir jāatbalsta reģioni, kuros ekonomiskās un sociālās attīstības līmenis ir E, cietis ir tīpaši pēdējās finanšu krīzes ietekmas. Ļoti nozīmīga kohēzijas politikas loma ir um, ir izlīdzināt šīs atšķirības, un tāpat arī mums ir jādomā, kā mēs varam labāk finansēt Eiropas Savienības budžetu. Mēs uzskatām, ka pašreizējā ja pašresursu sistēma ļoti bieži ir nepietiekami caurskatāma un pārāk sarežģīta. Debates par Eiropas Savienības budžetu ir jākoncentrē uz budžeta struktūrām un e, mazāk uz e, tīri e, summām, kas tiek iekļautas e, šajos e, budžetos. Un ir jādomā arī pār kopīgās nastas sadalīšanas principu, it īpaši ņemot vērā attiecīgās valsts turīguma līmeni. Tā, tāpēc mēs būtu pret priekšlikumiem noteikt jaunus Eiropas Savienības nodokļus. Tieši tāpat arī mēs būsim pret jauniem ienākuma avotiem Eiropas Savienības budžetam, piemēram, no emisiju tirzniecības schēmas. Mēs uzskatām, ka Eh, kā tā, eh, pareizāk sakot, tā uzskata Polijas finanšu ministrija. Paldies, un tagad vārds Voters kundzei no Beļģijas eh, parlamenta, no Beļģijas parlamenta apakšpalātas. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Tā kā mēs runājam par koordināciju un sinerģiju starp nacionālajiem un Eiropas budžetu priekšsēdētāji, es atbalstu tās bāžas, kas tika paustas saistībā ar to faktu, ka nacionālie parlamenti netika konsultēti. Ja es tagad domāju par Bēļģijas situāciju, šobrīd mums ir um, um valdība, kurā ir uh, kura risina nepabeigtos jautājumus. Un tad, kad kādā valstī notiek vēlēšanas, tad es bažījos par to, ka valdība nosaka budžeta politiku turpmākajiem četriem gadiem. Un pilnīgi skaidri ir vesela rinda ar politiskām opcijām, kas tiek eh, pieņemtas un tas arī nosaka valsts ekonomisko un sociālo politiku. Mans jautājums ir, kā tas īstenot tiek citās valstīs? Es apzinos, ka varētu būt tā, ka nacionālie parlamenti ir iesaistījušies stabilitātes izaugsmes paktā, Es, piemēram, dzirdēju un rūpīgi uzklausīju Beres kundzes skatīto, tāpēc es gribētu ehm, iegūt ja panorāmisku skatījumu uz to, kā tas notiek citās valstīs, jo tas ir ļoti nozīmīgi, lai parlaments tiktu konsultēts, kā jau es sacīju, tas nosaka ekonomisko un sociālo politiku, un visbeidzot, parlaments iznāk, ka uh, neiesaistās šajā noteikšanā, un pēc tam parlamentam ir jāatbild par izdarītajiem solījumiem. Tāpat izskanēja piezīme jūnija sakarā, kad eh, finanšu ministriem mūsu valstu valdību vadītājiem vajadzēs apstiprināt vai nē to, ko ir prezentējušas dalībvalstis. Tas man rada zināmas grūtības. Es nevaru saprast, cik augsts būs objektivitātes līmenis šo budžeta analīzē. Piemēram, mēs varētu skatīt kāds valsts budžetu un sacīt, lūk, jūsu eh, priekšlikumi mūsu prāt nav apmierinoši. Un mans jautājums ir, kā reaģēs uz to finanšu tirgi? tas vieš krietni lielas bažas, ja tie ir eh, premjerministri un eh, finanšu ministri no 27 valstīm, kas eh, izdarīs spriedumus, tas varētu ļoti nopietni ietekmēt vairākas dalību valstis. Un ja mēs uzskatām, ka viņu veiktie pūliņi nav pietiekami. Tāpat arī ir eh, vajadzētu rast līdzekļus, kā piesaistīt šai procedūrai nacionālos parlamentus. Es runāju ne tikai par nacionālajiem parlamentiem, piemēram, Beļģijas gadījumā ir vesela rinda ar politiku jomām, kas eh, attiecas ne uz nacionālo federālo, bet gan reģionālo līmeni. Un reģionālie parlamenti ir ļoti nedaudz iesaistīti šajā jomā. Tad, kad mēs runājam par inovācijām, par enerģiju, tad tās ir kompetences, kuras daudzās dalībvalstīs ir reģionālo parlamentu kompetences. Tās lūk ir manas bāžas šī dosie sakarā. Paldies, Oters kundze. Nākošais runātājs. Mota Pinto kungs no Portugāles parlamenta. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es iesākumā gribēju atgādināt, ka šis eh, pirmais Eiropas semestra gads nebūtu nebija viegls Portugālei. Un uh, lai gan tas nav tik daudz saistāms ar Eiropas semestri, tad eh, patiesībā nacionālo budžetu koordinācija un koordinācijas trūkums prezentējot priekšlikumus, kas tika apspriestie Eiropadomē pirms tie tiek prezentēti Portugālē, bijām Viens no iemesliem, kas ir pieminēti martā notikušai Portugāles valdības krišanai. Tāpēc e, arī zināmā mērā to varētu attāli saistīt ar Eiropas semestri. Jāsaka arī, ka šogad, kad uh, Portugāli pārsniedz grūtības, kas ir uzkrājušās eh, pirmkārt jau parādu uzkrāšanās sakarā, un arī tā situācija ir uzkrā... izveidojusies vairākās Eiropas valstīs. Eh, veidojas tāda situācija, kas šķiet ir vispārīga. Nav šeit pārāk viegla skaidrojuma E, situācijai, ka tiek pieprasītā finanšu palīdzība, kā tas e, notika Portugālē. E, nebija šeit runa ne par bankām, ne par finanšu sistēmu, ne kā citās valstīs nacionālo kontu ticamības jautājums. Portugālē mums ir jādomā par optimālo dimensiju monetārajām zonām un jādomā par to, ka Eiropa nav, eiro kurss netie, netika pietiekami koriģēts izaugsmes desmit gadus laikā. Bet būtu noderīgi, ja nākošajās vēlēšanās, un es ceru, ka tā arī notiks, būtu politisks atbalsts budžeta konsolidācijai un pēc tam samazināti struktūrālie parādi, kuri varētu apdraudēt izaugsmi. Bet tā kā mēs runājam šeit par Eiropas semestri, viss būtiskākais iemesls, kas tiek pieminēts, lai parlaments neapstiprinātu Eiropas sabiedroto piedāvātos pasākumus. Viens no būtiskākajiem iemesliem ir tas, ka šie pasākumi netika prezentēti saulaicīgi Portugālē. Un tāpat arī varētu teikt, ka uh, visi šie iemesli tika apspriesti uh, pārlieku slepenī. Bet šī problēma varētu atkārtoties arī nākotnē. Un tas uh, iekļauj arī Lamasūra kunga priekšsēdētāju sacīto. Tāpēc ka šeit mēs atgriežamies pie tām de pašām debatēm, kādas bija stabilitātes izaugsmes pakta apspriešanas laikā. Tad, kad tiek aktualizēti nacionālie plāni, tad tie ir savlaicīgi jāprezentē nacionāliem parlamentiem. Un ir jāņem vērā paredzējumi nākošajam gadam. Un tagad mēs atgriežamies pie iepriekšējās alternatīvas, pie domas, ka ja piedāvātie mērķi vai pasākumi nav pietiekami, tad dalībvalsts var izdarīt korekcijas tad, kad septembrī vai oktobrī tiek apstiprināts nacionālais budžets. Un ir jāzina, e, cik lielā mērā tas ietekmē valstu parlamentu kompetences. Ja uh, Eh, tiem nav nekādas lomas Eiropas semestrī, jo Nacionālo parlamentu eh, prakse ir saistīta vai nosacīta ar šo zaļo gaismu, ko dod Eiropas semestris. Un tāpēc būtu saprātīgi, ja gada budžetā tiktu ņemtu vērā daudzgadīgas eh, programmas, taču ir jābūt lielākai dalībai no nacionālajiem parlamentiem, lai varētu noteikt stratēģijas vidējā termiņā, piemēram, finanšu ministru eh, sanāksmes, eh, vadlīniju sagatavošanu programmām un arī lielāka nacionālo parlamentu dalība Eiropas semestrī. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai nacionālie parlamenti uh, varētu darboties brīvāk un lai varētu izvairīties no neapmierinātības eh, tādēļ, ka nacionālie parlamenti nav tikuši savlaicīgi uzklausīti un nav dzirdēti valdību sacītais Briselē. Paldies, mēs uzklausījām jūsu veistījumu, mēs ļoti augstu vērtējam jūsu klātbūtni tajā brīdī, kad jūsu valsts saskars ar ļoti lielām. Um, e, grūtībām un jūs gatavojaties eh, vēlēšanām valstī. Mēs atgriežamies pie, nacionā, eh, pie Eiropas parlamenta ar Tripelskundzi. My... Paldies, ka devāt man vārdu savīso intervenciju. Sākšu ar Mārtiņu Luteru citā, uh, Kinga citātu. I have a dream, man ir sapnis, un tādēļ es gribētu sacīt, ka ļoti priecājos, ka mums ir šī kopīgā sanāksme. Uh, deputāti no dažādu valstu parlamentiem un arī mēs, Eiropas parlamenta deputāti, tā ir tiešām laba iespēja, lai identificētu mūsu kopīgās intereses. Mēs esam ļoti pieraduši ikdienas dzīvē diezgan antagonistisku spēli spēlēt Eiropas līmenis pret dalībvalstu līmeni vai. E, dalībvalstis pret ļauno Briseli, bet es domāju, ka ja tā turpināsim, tad problēmas tikai pieaugs, jo politiskā ziņā tas nozīmē, ka mēs lielos izaicinājumus nespējam risināt. Um, uh, um, mums ir Eiropā ja mēs Eiropā nesaprotam, ka mums jāstrādā kopā, eh, lai būtu spēcīgi eh, esošā globāla situācija ar ASV, Krieviju, eh, Ķīnu, Indiju, Brazīliju, tad pastāv būtisks risks, ka mēs būsim zaudētāji. Tādēļ es domāju, ka mēs varbūt tomēr varētu kopīgas intereses identificēt. Gal galā ir runa par Eiropas konkurētspēju. Un kā zaļā parlamenta deputāte. Gribu teikt, ka konkurētspēja mūsdienās nozīmē, ka jāņem vērā ekoloģisku tehnoloģiju, augstās tehnoloģijas, ilgspējību. Tā mēs varam radīt jaunas darbietas, tā mēs varam jaunas izstrādājumus e, vienotam tirgumu piedāvāt, bet arī globālajā tirgu. Runājot par e ES 2020. gada stratēģiju, es domāju, ka nacionālā līmenī, e, kā arī ES līmenī, esam kopīgi interesēti investēt vairāk izglītībā, talant, cilvēku talantos, pētniecībā, attīstībā, citādāk mēs e, nevarēsim konkrēt spējas izaicinājumus risināt. Un ja mēs, e, un kas attiec uz koheziju e, un lauksaimniecību, ja mēs gribam klimata izmaiņas, ilgspējība, iekļaujuši trauksmes, uh, izaicinājums risināt, tad mums eh, lauksaimniecību kohēzija eh, politikas ir jāpārveido, lai tās būtu ilgspējīgākas. Tas nozīmē, ka eh, tās ir būtiskas ES budžeta sadaļas, būtiskas nacionāla budžeta sadaļas, bet nepārprotam ir kopīgi politiski mērķi, kur mēs varam rast kopīgas intereses. Un tā es gribētu pacelt. Uh, ES budžeta pašresursu jautājumu. Tas ir diezgan sensitīvs jautājums un um, nav tik viegli pārliecināt uh, par to, bet es gribētu šeit minēt savus argumentus, kādēļ uh, ES pašas resursi uh, siem tādi uh, avoti kā uh, kerosīna nodoklis, finanšu transakciju nodoklis uh, varētu dot ES budžetam uh, labu pienesumu, jo visi šie nodokļi ir pārobežu raksturi. Daudz eiropiešu e, mūsdienās ar šo krīzi, e, kādu mēs esam paļojuši, varētu saprast, ka tā e, varētu būt laba pieeja, jo kopš ES līgumu Eiropas eh, kopienas līguma eh, iesākumu eh, pašu resursu, savienības pašu resursu vai Eiropas pašu resursu ideja bija jau līgumos ietvert, tas nav nekas jauns. Un kas attiec uz tehnisko līmeni, tad tas atkarīgs ir no savstarpējās uzticēšanās mūsu starpā un no politiskās gribas, vai mēs vēlamies ēst konkrēti spēju stiprināt un dot arī ES 2020. gada stratēģijai jaunu impulsu. Ja mēs nedarbosimies kopā eh, dalībās līmenī, tad eh, negūsim panākums. Tādēļ ceru, ka mēs izmantosim šodienas iespēju, lai gūtu kopīgi sapratni par to vismaz, kas ir uz spēles. Un tādēļ es atkal beigšu citādi. Man ir sapnis. I have a dream. Partageons votre rêve. Paldies, Helga, mēs piekrītam jūsu sapnim. Tagad Lietuvas parlamenta pārstāvis Andriju Kaitiskungs. Viņš vēlas uzstāties. Dēkoju, garbamies pirmininkē. Iš... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs Lietuvai ļoti aktīvi strādājam parlamentā. Parlaments ir ļoti um, uh, spēcīgs un uh, Eiropas lietu komitejā strādā dažādu uh, komiteju priekšsādātāju, citu starp arī budžeta un uh, ekonomikas komisijas uh, priekšsādātājs. Mēs plānojam dažādas uh, programmas, izstrādājam igadējās uh, programmas, uh, tās uh, saskaņojam arī ar uh, konverģences programmām. Šogad uh, saistībā ar Eiropas uh, semestra esam mūsu, tā teikt, mājasdarbs uh, izpildījuši, esam diskutējuši par nacionālo programmu parametriem, par uh, nacionālo programmu uh, ievirzēm un tas līdz gada beigām. Tagad uh, sagaidām valdības soļus pēc diskusijas mūsu komisijā. Sagaidīsim arī valdības budžeta projektu. Protams, ka esam Eiropaktu plus pievienojušies. Mēs neesam Eirozonas uh, dalībvalsts, bet uh, aktīvi strādājam, lai nodokļu politikas uh, pasākums varētu koordinēt un iesaistīties šajā darbā. Protams, ka cenšamies pievienoties Eirozonai. No atkarībā no tā, kā mums izdosies uh, izpildīt no Māstrihtas kritērijas, 2008. gadā bijām ļoti tuvu Māstrihtas kritēriju izpildēju. Runa gāja par uh, dažām simdaļām procenta, kas uh, tika pārsniegtas, diemžēl. Uh, ekonomikas krīze ir mūs nedaudz atvirzījusi no šī mērķa un, protams, strādājam pie ļoti tādas striktas taupīšanas pasākumu ieviešanas. Esam veikuši ļoti būtiskus īsinājumus mūsu valstī līdz ar to radās sociālās priedzes taču esam šos nepieciešamos soļus spēruši un īstenojam mūsu uh, mērķus attiecībos Eiropas uh, semestri un koordinējam mūsu finanšu un ekonomikas politiku. Jāsaka, ka visi e, tie priekšnikumi, kādi e, tiek diskutēti ES, tiek skatīti arī pie mums, ieskaitot arī uh, papildus nodokļu ieviešanu, kā arī papildus pašu līdzekļu uh, radīšanu. Bet šīs diskusijas ir ļoti apjomīgas, nepietiek uh, tikai ar uh, komisijas uh, ieteikumiem. Jā. Runājot par nodokļu politikas koordinēšanu, mums vēl ir diezgan uh, daudz diskusiju uh, nepieciešams. Paldies! Paldies, ārkas kolēģis. Tad Mulderkungs, un ja vēl kāds vēlas izteikties, tad lūdzu parādiet to. Secinājums atstāšu jūs ziņā priekšsēd, bet es gribu tikai kaut ko sacīt attiecībā uz Helgas Trīpels sacīto. sacīto. Ir viena lieta, liela atšķirība starp tiem, kas šeit ir klāt, un parlamenta deputātiem. Mēs, Eiropas parlamenta un Nacionāla parlamenta deputāti, varam lemt par Eiropas saimnības izdevumiem, bet mums nav nekas sakāms par ES pašas resursiem. Un, ja paraugāties uh, uh pagātnē, tad tas ir bijis visstrīdīgākais jautājums. Pat labam mēs nevaram E, e, paturēt izņēmumu attiecībā uz vienu e, dalību valsti Eiropas Savienībā, ka valsts saņem divu trešdaļas apakaļ no tā, ko tā iemaksā. Ja mums ir šāds noteikums, tas būtu jātiecina uz katru valsti. Tā ir viena lieta. Tagad ir spēkā Lisabons līgums, kas paredz, ka Eiropas Savienībai vajadzīgi pašai savu resursu. Un kopš Eiropas sadarbības procesa iesākšanās e, tās ir saprasts kā nevis dalībvalstu iemaksas, bet kā neatkarīgas e, savienības līmeņa ienākuma. E, par to jālēm nacionālajiem parlamentiem. Es gribētu uzsvērt, ka patreizējā sistēma ir pilnīgi nesaprotama. gandrīz neviens Eiropas parlamenta deputāts to nespēja saprast, apmēram četri funkcionāri Eiropas komisijā tikai to spēja saprast. Lielākā daļa mums tas ir pārāk sarežģīti, mums ir nepieciešama cita sistēma, mums būtu jāatsakās no šīs e, fakta, ka Eiropas līmenī nevar no, e, nodokļus uzlikt. No 1952. gada līdz šodienai mums ir bijusi sistēma kas uh, dzīvo no. Uh, uh, kurā bija pašresursi. Pie tā būtu jāatgriežas. Mēs tikai runājam par neatkarīgu Neviens nerunā par jauniem ES līmeņa nodokļiem, bet tikai par neatkarību ES ienākumiem no esošiem nodokļiem. Paldies! Nu, tagad esam pienākuši pie brīža, kad, nu, vajadzētu nevis uh, secinājums izdarīt, bet parādzieties nākotnē, kāda varētu būt mūsu soļa nākotnē. Mēs uh, redzam, ka mēs visi esam vienā un tajā pašā situācijā esam sabrukuši, izputināti. Tas uh, liek mums būt drosmīgiem un uh, meklēt risinājumu. Un esam situācijā, kur dažas uh, valstis sliktāk un uh, tām klājas sliktāk, un tām ir vajadzīga citu uh, palīdzība. Bet nelaimē Eiropas ģimene eksistē. Tā pastāv. Un mēs esam nosprauduši mērķus izkļūt uh, no nelaimes, izvesļoties no slimības un sagatavot nākotni un finansēt nākotni. Tātad jautājums ir par to, kā mēs mēģinam strādāt pēc iespējas labāk visi kopā. Tas ir šīs tikšanās mērķis. Paldies par jūsu uh, uzstāšanās reizēm, kas bija konkrēts un ļoti liederīgs. Un kāds tad ir um, laika grafiks tagad? 20. aprīlī Eiropas komisija, bet nākošnedēļ iepazīstinās ar provizorisko ES budžetu 2020. gadam. Es nezinu, kāds tas būs. Riskēšu teikt, ka pieaugums būs plus nulle. Nu, varbūt, ka mazāk pat par nulli. Kā rūt mans kolēģis uh, smējas, kolēģis smējas, bet nu redzēsim, vai vēl smēsies nākošanai. Un tad daudzos parlamentos šajā brīžī tiks diskutēts par budžeta uh, jautājumu, un katrs gatavos savu budžeta uh, projektu uh, ar taupības pasākumiem un izaugsmu. Pēc tam 29. jūnijā Eiropas komisija tajā, nu, tieši šajā dienā pirmo reizi prezentēs tās priekšlikums budžetu daudzgadu finanšu schēmai septiņu gadiem Eiro, ES budžetam. Mēs aizvien runājam par Eiropas budžetu. Eiropas Savienības budžetam. Tātad 2014. 2020. gads un arī uh, ienākumu priekšlikumu. Daudz kolēģi par to runāja, par uh, to, no kādiem avotiem finansēt ES budžeti. Tie, kas zina, kā to uh, finansēt, tie esat jūs šodien. Tie ir tie nodokļi, par kuriem jūs pieņemt lēmumus. Un tas notiek uh, nu, diezgan tādos uh, no nu, atšķirīgos apstākļos. Tas nav mūsu šodienas uh, temats, par to esam jau runājuši, bet nu, par to varam vēlreiz nākošu gadu projektēt. Uh, Tātad 29. jūnijā tas tiks publicēts. Tātad tas ir tas, ko komisija piedāvā, lai finansētu Eiropas politikas. Un, protams, Eiropas Savienības 2020. gada politika un citas eh, daudzgad politikas, eh, attīstības politika, ārpolitika, lauksaimniecības politika un citas. Rudenī visos mūsu parlamentos mēs balsosim par ikgadējo budžetu. Un tajā pašā laikā finanšu ministri, tad, kad tiksies ECOFIN sēdēs un arī Eiropadomi, pievērsīsies uh, detalizētai procedūras uh, izstrādē uh, par Eiropas semestri. Eiropas parlaments dos savu ieguldījumu šiem Uh, šim jautājumam ar Bereskondas ziņojumu, kas piedalījās mūsu sēdē, kas uzklausīja jūsu viedokļus. Un noteikti, ka viņi tos arī ievēros. Un es uh, domāju, ka katrā no mūsu valstīm notiks uh, sarunas viedokļa apmaiņas starp valdību un parlamentu, lai redzētu, kā katra valdības un nacionālo parlamentu iesaista Eiropas uh, semestrī. Es pieņemu. Es lasīju avīzēs, ka dažās valstīs šīs sarunas jau ir sākušās. Jūs uh, arī uh, piedalīties šajās sarunās un veidojat tās uh, kopā ar izpildvaru. Tātad tas notiek šī gada otrajā semestrī. Man liekas, ka tas, kas būtu liederīgi, tas būtu otrā semestra laikā šogad lai uh, mums būtu nu, tāda tā kā novērošanas iespēja, lai redzētu to, kas notiek katrā valstī un katrā nacionālajā parlamentā attiecībā uz uh, Eiropas semestra sagatavošanu. Pirmais Eiropas semestrs, tas būs 2012. gadā. Mēs šī gada otrajā pusē 2011. gadā būs Polijas prezidentūra Un tas, ko es piedāvāju, un ka mēs ar mūsu polijas kolēģiem diskutētu, kā viņi var organizēt šo novērošanas procesu, lai varētu apkopot informāciju, kas, ko mēs sanāktu no visām valstīm, no nacionālajiem parlamentiem, lai mēs redzētu, kā katrs organizē viņu piedalīšanos un sagatavošanās darbā Eiropas semestrā bez tam, nu, teiksim, 2012. gada sākumā, tas ir praktiski un gandrīz pēc gada, šeit jautājums ir jāuzdod, vismaz man tā liekas, ka šis jautājums būtu jāuzdod. Tās ir idejas, kas, ko es vienkārši šeit tagad izsaku, lai jūs varētu pārdomāt par šiem jautājumiem. Tad es tam domāju, ka vajadzētu pārdomāt par iespēju nākošā gada sākumā organizēt uh, finanšu komisiju pārstāvju tikšanos, kurā piedalītos Nacionālā parlamenta pārstāvi, lai tā padziļināti skatītu diskusijās nevis tikai tā kā šodien par dažādiem tādiem vispārējiem novērojumiem par procedūru, bet gan kas padziļināti izskatītu tos tematus, kas balstās uz tiem dokumentiem, kurus Eiropas komisija prezentēs Eiropas pirmā semestra laikā ar a, izaugsmes a, prognozi, ar izvērtējumu, kāds būs Eiropas ekonomikas attīstības a, ātrums un veids. Un šo dokumentu komisija publicēs janvārī. Un uh, no janvāra, kad, nu, teiksim, komisija prezentēs visu hipotētisku attīstības modeli, un marta eh, beigām notiks Eiropadomas sēde, kas eh, noteiks lielos mērķus un orientāciju. Nu, visdrīzāk, ka katrā valstī būs nacionālās diskusijas, un es domāju, ka būtu liederīgi uh, tikties uh, šādā sēdē, tad jau būs Dānijas prezidentūra. Es uh, to tieši saka Folketinga pārstāvji. Un Folketinga uh, prezidentūras laikā vai kopā ar uh, parlamentu, uh, Eiropas parlamentu vai kādā citā ietvarā mums vajadzētu tikties, lai apmainītos viedēkļiem, lai mēs varētu reaģēt uz to, ko komisija saka. Vajadzētu ieviest mūsu diskusijās un mūsu apmaiņā ES budžeta satura jautājumu. Daudziem no jums uzsvēra, ka katram jācenšas un arī Eiropas parlamentam jācenšas ietaupīt ES budžeta izdevumos. Un tas ir normāli, jo jūs to finansējat un jūs varat prasīt atskaiti, jūs samazinat, teiksim, līdzekļus un tad arī jūs varat prasīt atskaitas. Protams, un tajā pašā laikā mēs arī mēģinam, jo mēs izdodam uh, līdzekļus, tātad mēs mēģinam, lai uh, šie līdzekļi finansētu nākotnes politikas, un daži no jums saka, jā, nu, man liekas, ka uh, Eiropas uh, uh budžets uh, pārāk daudz uh, uh, finansē lauksaimniecību, vai pārāk daudz uh, infrastruktūru, vai kādā citā jomā. Jūsu mm, finanšu ministri jums. Uh, to saka. Un uh, tas tiek izteikts ļoti skaidri. Un pēc šīs viedokļa apmaiņas katrs var iesniegt uh, viņu pašu budžeta dimensijās uh, pieprasījums skaidrojums par ES budžetu. Un es neesmu viens pats, kas nosaka par nākotnes uh, budžetu un finansējumu. Uh, politika finansējumu. Ir arī citi, kas um, tieši un pastiprināti mūs ietekmē. Un mēs Eiropas parlamentā varētu labāk nacionālās rūpes ievērot. Un šī vīzija ir ne tikai tāda uh, vienpusēja un uh, ne tikai redzējums, cik daudz var saņemt. Mēs, un ir nedaudz naudas, un kā mēs uh, izdarīsim, lai šī nauda labāk tiktu izmantota uh, gan manā valstī, bet gan arī uh, visai Eiropas saimai kopumā. Un es domāju, ka jā, mēs varētu organizēt šādu tipa tikšanos, un ja tā būtu veiksmīga, un ja mēs varētu uh, radīt uh, labas idejas, tad būtu, tas būtu elements uh, Eiropas semestrim, un tā būtu liederīga iniciatīva. Nu, katrā gadījumā jūs, protams, sapratāt, ka šajā lietā no parlamenta puses rūpes ir par to, lai mēs būtu liederīgi visiem. Un ja mēs apzināmies, ka šīs tikšanās var būt liederīgas katru gadu, tad šajā brīdī mēs varbūt varam arī izmantot šo tikšanos iespēju, lai mūsu starpā diskutētu par ietvaru daudzgadīgu Eiropas budžetam un a, par tā finansējumu. Tas ir temats, par kuru tad, kad būs a, sasniegt vienošanās starp valdībām, tie būsiet jūs, kuriem būs pēdējais vārds. Vienmēr nacionālajiem parlamenti ir tie, kuriem ir pēdējais vārds. Un tad, jo vairāk mēs kopā strādāsim, jo a, labāk bū, labāks būs gala rezultāts. Kolēģi runāja par finansējumu, un par problēmām ar Eiropas budžeta finansējumā. Šodien tas tiek finansēts no nacionālām iemaksām. Mūsu kolēģis Mulders runāja, ka parlamentam nav nekādas teikšanas ieņēmumu jomā. Bet es gribu teikt, jūs arī ne. Nu, neviens jau nevar diskutēt ieņēmām, jo, jo dalību valstīm, nu, tā, tie noteikti izdevumi. Tātad viņi katru gadu nobalso par uh, iemaksājas budžetā un šo iemaksu nevar samazināt par eiro, tā izriet no līguma. Un lēmums tiek pieņemts ar slēgtām durvīm, finanšu, finanšu ministri un ierēģi, kas nu vienkārši aritmētiski aprēķina. Un pēc tam tiek publicēts deviņas lapas oficiālajā laikrakstā. Tas ir antidemokrātiski un praktiski. Uh, necaurskatām un nav neviens ievēlētais, uh, kas varētu teikt, nu kādēļ viņa valsts iemaksa ES budžetā ir uh, šajā vienā noteiktajā līmenī. Neviens to nevar pateikt. Nu tā mēs nevaram turpināt dzīvot. Tātad eh, šie te jautājumi, par kuriem mums vajadzētu runāt kopā. Eiropas budžets jums uh, maksā naudu tiest jūs, kas uh, uh, maksājat, bet jūs arī saņemt labumu. Un līdz šim brīdim par šo tēmatu nav bijušas publiskas diskusijas, ne tikai Eiropas parlamentā, par to mēs nerunājam, bet tās nav bijušas publiskas diskusijas dalību valstīs. Paliek tikai neliels budžeta uh, ekspertu skaits, kas par to runā. Un šoreiz, nu, šis laiks ir beidzies. Pēc krīzes, uh, kas ir uh, notikusies un, uh, notikusi un situācija, kurā esam visās valstīs, uh, Un arī tas, ka mums ir jāiztērē mazāk naudas, bet labāk, mums ir jāpievēršas jaunām metodēm. Mēs esam visi pilsoņi ievēlētie no visām dalībvalstīm, un mums ir jāstrādā tā, lai nedaudzie um, līdzekļi tiktu labi izmantoti un lai šīs uh, diskusijas būtu caurskatāmas, lai būtu publiskas diskusijas, lai tiktu pieņemts lēmums, zinot visu viedokli. Zinot, ka gala lēmums, tas, to pieņemsiet jūs, jūsu plenāra sēdēs. Jums ir pēdējais vārds sakāms. Tātad, dārgie kolēģi, paldies! Paldies, ka piedalījāties šajā sēdē un tik ļoti vērtīgas uzrunas izteicāt. Es ierosinu uzturēt kontaktus, caur uh, pārstāvjiem, lai mēs nodrošinātu to, ka tās ir paties darbs Eiropas saimnes labā un lai jums uh, veiksmīgs mājups ceļš. Ar šo uh, pārtrauc šīs sēdes darbu.